Good afternoon, everyone. Labu pēcpusdienu visiem. Es domāju, ka sāksim darbu. Saka priekšādātājs, jūs zinat, ka mums šeit ir klāt augsti viesi. Un e, mums tā paveicies, ka mums piešķirt šī ārkārtīgi lielā telpa šodien. Nu, es knapi varu saskatīt deputāts, kas sēž pašā tāpas aizmugurē, bet paldies, ka pievienojāties mums. Nu, tad formāli ļaujiet man šo sēdi atklāt. Pirms sveic mūsu vidū Redings kundze no Eiropas komisijas gribēju jūs lūgt pieņemt darbu kārtību. Var mums to par pieņemtu? Labi, paldies! Tālāk gribēju jums atgādināt, ka šī sanāksme tiek raidīta internetā. Un tāpēc tie, kas vēlas, to var eh, noskatīties arī. Turklāt eh, tālāk jāapstiprina protokoli, kas sanāksmēm, kas notika 10. janvārī un 23. un 24. janvārī. Tie ir pievienot jūsu dokumentiem, saskaņā ar procedūru tie jāapstiprina. Ja jūs neiebildīsiet, tad līdz sanāksmes beigām tie arī tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Lieliski. Nu un tad tālāk pie tā, kas acīm redzot ir šīs pēcpusdienas galvenā sadaļa. Un, lūk, tā ir viedokļa apmaiņa ar komisāru Vivienu Redinu. Kā jūs zinat, viņi ir atbildīgi par tiesiskumu, pamatiesību un pilsonības jautājumiem. Viņa ir tā, ar ko esam ļoti cieši šai komitejā sastrādājušies, gan es kā priekšādātājs, gan arī iekšējā tirgus uh, Eh, komitejas ietvaros, mēs strādājām ar viņu, toreiz gan viņi bija atbildīgi par eh, plašsaziņas līdzakļiem un komunikāciju, tātad mēs viņu visi ļoti labi pazīstam. Viņa ir cilvēks, kas ir ārkārtīgi eh, apņēmības pilna ar parlamentu sadarboties, Mēs uh, turklāt tikāmies ar politisko grupu koordinatoriem, uzaicinājām viņu uz Lenču pagājušajā nedēļā, un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es runājām par strateģiskiem jautājumiem, par tiem dzirdēsiet vairāk arī šodien. Tālāk lūkšu Redingas kundzi likt priekšā savu nākamo darba programmu. Tas, protams, ietilpst struktūrēta dialogu ietveros, ko mēs šobrīd īstenojam ar komisiju. Kā jau teicu, arī neformālu kontaktu ar viņas dienestu viņi paši ir bijuši ļoti daudz, bet, nu, lūk, šī ir tā oficiālā sadaļa. Un mēs, protams, esam ārkārtīgi interesēti uzzināt, kādi projekti paredzēt nākotnē, tīpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, pie kā grasās strādāt Redings kundze, jo mēs kā komiteja, protams, vēlamies, lai nu, daļa no šiem pasākumiem tiktu tālāk arī kontrolētu un darīsim to laikā līdz šī parlamenta sasauguma noslēgumam 2014. gadā. Protams, tas nenozīmē, ka mums ir palicis daudz laika, un atsevišķās jomās laika būs vajadzēs vairāk, bet tomēr šīs lietas mūs interesē. Un tāpēc līdz ar to tūlīt nekavējoties došu vārdu tālāk Redings kundzei, lai viņu uzrunā komiteju. Un pēc tam būs iespēja uzdot jautājumu un izteikt komentārus. Redzu jau, ka Galo kundze vēlas iekļauties runātāju sarakstā. Nu, vismaz pagaidām tāds ir šis saraksts. Redings kundze, lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Godātie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt man šodien šo sanāksmi. gribu jau uzreiz pievērsties tiem jautājumiem, ar kuriem, kā es zinu, jūsu komiteja strādā ļoti daudz - patērētāja aizsardzība un eh, ar to saistītie tiesību akti. Pagājušā gada maijā, kā jūs zināt, komisija pieņem ļoti ambiciozu rīcības plānu patērētāja aizsardzības politikai laikam līdz 2020. gadam. Patērētāju darba kārtību, tā mēs to saucam. Tur mēs atsaucāmies uz visiem aicinājumiem, gan no šīs komitejas, Triantifilidisa ziņojumu, eh, kas kalpoja par vienu no pamatiem un bija ļoti spēcīgs ieguldījums mūsu kopējā darbā. Atcaucāmies tāpat arī uz citiem dokumentiem. Kā vēlamies virzī, virzīties tālāk? Vēlamies padarīt patērētājus daudz spēcīgāks, lai viņi var izdarīt informētu izvēli tādu izvēli, kas veicina konkurenci un kas tādējādi atbalsta resursu efektīvas izmantošanas un izaugsmas mērķus. Patērētāja darba kārtības mērķis ir uz rīcībām un pasākumiem, kas ļautu spēcināt patērētāja tie, tiesību īstenošanu. Jo tikai tad, ja patērētāji ir informēti par savām tiesībām, viņi var tās īstenot. Un tas, protams, attiec uz visu Eiropas Savienību. Turklāt jāpārliecinās, ka uh, tirgotāji saprot, ka negodīgas prakses rezultātā tiek piespriestas uh, soda sankcijas. Un tā mēs varam veicināt kopējo situāciju. Tas, protams, īpaši svarīgi digitālās revolūcijas kontekstā, kas ir tāda parādība, kas iet pāri robežām, kas padara iepirkšanos daudz vienkāršāk, bet vienlaicīgi palielina arī negodīgas prakses iespējas. Ar nepacietību gaidu mm, paredzēto patērētāju samitu 18. un 19. martā, kad mēs runāsim tālāk par patērētāju tiesību aktu īstenošanas iespējām. Patērāju, tie, patērētāju tiesību direktīva ir tas, par ko runāšu tālāk. Šobrīd esam nonākuši īstenošanas fāzē, Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šī direktīva dos patērētājiem vairāk tiesību. Harmonizētais 14 dienu periods, tāpat arī dažs kredītkāršu kredīt pārliecīgu uh, summu novilkšanas gadījumu aizliekšanu un virkni citādi pasākumu, kas iekļaut šeit. Uh, Nu, mums ir jāpārliecinās, ka visu šo noteikumu transponēšana notiek pareizi. Un mēs arī grasamies piedāvāt pavatnostādes vadlīnijas eh, šo normu tālākai īstenošanai dalību valstīs piemēram, izstrādājot tādus īpašus transponēšanas darba seminārus. Ļoti svarīgi, lai patērētāji apzinātos, kādas ir to tiesības. Jo, kā jau teicu, ja viņi par tām nav informēti, tad eh, šīm tiesībām nav pilnīgi nekādas jēgas. Un tāpēc Eiropas pilsonības gada noslēgumā, un starp citu, esmu tieši jām ļoti pārsteigt par to, ka dialogos ar pilsoņiem par patērētāju aizsardzību jautājumu tiek uzdot ārkārtīgi maz. Bet tātad līdz šī gada beigām mums ir jāizceno informēšanas kampaņa tā, lai zināšanas par patērētāju tiesībām tiktu vērstas plašumā visā Eiropas Savienībā. Mums jāpārliecinās, ka gan uzņēmumu, gan patērētāju tiesību aizsardzību organizācijas ir pilnībā iesaistītas šajā kampaņā tā, lai varam gūt pēc iespējas labākus panākumus. Tālāk par digitālajiem jautājumiem runājot. Jūs jau zinat, ka patērētā darba kārtībā iekļauti mēri, kas paredz samazināt kaitējumu kaitējum iespēju nodarīšanas pat, patērētājiem un tiek regulēta arī digitālā tirgus produkti, īpaši tie, kas tiek pārdot tiešsaistē vai ar mobīlo iekārtu palīdzību. Uh, Pašreizējie patērētāja aizsardzība tiesība akti piedāvā šādu aizsardzību patērētājiem, kas iegādājas digitālus produktus un preces, bet jautājums ir par to, cik efektīvi šīs normas tiek piemērotas un īstenotas. Un tāpēc šobrīd plānojam lūko grasamies publicēt pamatnostādnes, jeb vadlīnijas par informācijas prasībām eh, īstenošanas iestādēm, tāpat arī izstrādāt modeli biznesiem, kas eh, iz, izvietot redzamā vietā atbilstīgo informāciju par šīm precēm, un turklāt arī spēcināt pašreizējos tirniecības kanālus, kā piem, piemēram CPC tīklus. Līdz ar to nonāku pie vēl viena darba kārtības punkta, kas jums varētu būt ļoti svarīgs, un tas ir šis digitālais vienotais tirgus. Šeit ir divi galvenie priekšlikumi, ko šobrīd skatām. Pirmais ir kopējais Eiropas eh, tirniecības nolikums tam pievērš ļoti lielu uzmanību, uzskat to par svarīgu, jo šobrīd, kad patērētāji un tirgotāji arvien vairāk savelk jostu krīzes apstākļos un meklē daudz labākus veidus, kā ietaupīt līdzekļus, kā mm, pelnīt naudu, Eiropas kopēji tirdzniecības noteikumi varētu spēcināt patērētāju aizsardzību salīdzinoši ar pašreizējiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un varbūt pat varētu iet vēl tālāk nekā lielākā daļa noteikumu, kas šobrīd ir spēkā dalību valstīs. Bet pats obligātais standarts, eh, protams, būs tas pats, kas noteikts pašreizējo sakī. Tas tiešām ir tas obligātais minimums, bet daudz kur iesim arī tālāk. Tas arī radīs iespējas tālākajiem vienotajiem digitālajām tirgum, jo, kā jūs zinat, tas ir galvenais izaugsmas un attīstības virzītājs spēks. Tas ļaus palielināt uzticēšanos šim tirgum tā, lai patērētāji un MBO varā, MBU varētu daudz vienkāršāk uzticēties viens otram tajā brīdī, kad tie viens otram pārdod digitālus produktus. Protams, te runājam arī par iespējām nākotnē attīstīt šo uh, mākoņu datošanu. Šis viss process ir aizsācies jau pagājušajā gadā, šos priekšlikumus esam izpētījuši un, protams, ar interesi gaidījuši arī jūsu kā komitejas ieguldījumu un ideju šai ziņā. Esam guvuši jau ļoti lielu progresu sarunās un ceram to virzīt vēl tālāk uz priekšu līdz šī gada beigām. Es patiešām esmu gatava darīt visu, lai arī Eiropas parlaments un padomu varētu daudz vienkāršāk savā starpā vienoties un varētu nākt klajā ar rezultātiem. Es zinu, ka parlaments un it īpaši, protams, jūsu IMCO komiteja, vēlas pārliecināties, ka gala rezultāts, teksts, formulējums panāk vislabāko lietu starp iespējām, kas tiek piedāvāts uzņēmējiem un patērētāju aizsardzību no otras puses. Esmu turklāt pilnībā apņēmusies pilnībā aizsargāt attērētāju aizsardzības līmeni šo sarunu gaitā, tā lai šie jaunie tiesība akti piedāvātu praktiskus risinājumus uzņēmumiem um, un nekaitātu patērētājiem. Nu, tā ir viena tāda lieliska iespēja, ko varam piedāvāt uh, uzņēmējiem un patērētājiem kopā. Tad, kad runājam par digitālo tirgu, par dibi, di, digitālo vienoto tirgu, tad, protams, ir svarīgi arī noteikumi par datu aizsardzību. Tie ir ļoti nozīmīgi, jo tieši šie noteikumi uh, ļauj darīt to, ko jūs vēlaties panākt šai komitejā, respektīvi tie var atvērt iekšējo tirgu, radīt patiešām reālu digitālo tirgu, vienlaicīgi aizsargājot patērētājus, pilsoņus. Mēs šobrīd ļoti veiksmīgi virzāmies uz priekšu ar šo dokumentu, ar abiem līdzlēmējiem, ļoti uzmanīgi sekojam diskusijām Eiropas parlamentā, protams. Un esam pilnīgi pārliecināti, ka arī īrijas prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, lai virzītu uz priekšu sarunas. Uh, ņemot vērā, ka varētu vispirms vienoties par vispārīgu pieeju un varētu to darīt jau līdz īrijas prezidentūras noslēgumam jūnija e, tieslietu ministru, tieslietu ministru padomē. Esam arī ārkārtīgi apmierināti redzot, ka tiek panākta vis, vienošanās par vispāriem jautājumiem. Tas redzams arvien vairāk, nu tā piemēram par kopējo uzbūvi šai reformai. Es domāju, ka tas viss iet pareizajā virzienā. Domāju, ka šī reforma ir ļoti svarīga tad, ja tā patiešām var saglabāties kā tāda reforma, kas piedāvā plusus un iespējas visām pusēm. Protams, jāsamazina arī birokrātiskais loks, jāatver tirgus uzņēmumiem. Nedrīkst būt 27 konfliktējošas e, likumu komplekti. Nē, nedrīkst būt tā, ka jābūt vajadzīgām 27 autorizācijām pilnvaram. Nē, ir vajadzīgs viens kopējs autorizēšanas punkts, viens tirgus. Tāpat laikā arī tiesība aizsardzībai šāda vienota eh, sistēma ir daudz svarīgāka. Tā tas ir paredzēts līgumos, tā tas paredzēts pamatiesību hartā, un tas, protams, ļaus aizsargāt mums mūsu pilsoņus, to starp viņu privātos datus. Nu, lūk, tātad šis dokuments ir tāds, pie kā darbs virzās uz priekšu ļoti labi, un esmu ārkārtīgi pateicīgi visiem, kas palīdz mums strādāt pie šī visiem vēlamā rezultāta. Tālāk, pakotņu ceļojumu, jeb tūru tūras ceļojumu. Šobrīd komisija izvērtē iespējas, kā reaģēt uz izmaiņām pašreizējā tirgu un sabiedrībā. Jūs jau zināt, ka šo tūru iegāda, ceļojumu tūru iegādas aizsākās, šādas tūras tika vispirms izveidotas, pārsvarā cilvēki devās uz kaut kādu veidu aģentūrām un tad iegādājās visu komplektu, kas nāca līdz. Šobrīd viņi to dara tiešsaistē, un viņi paši veido šo pakotni, kas kopā veido viņu atvaļinājumu ceļojumu. Tā rezultātā ļoti daudz ceļotāju vairs neietilpst direktīvas ietvarā, tās direktīvas ietvarā, ko esam jau pieņēmuši. Nesen tikos ar uzņēmumu vadītājiem ceļojuma industrijā un mēs apspriedām iespēju pašreizējos tiesību aktus pārskatīt. Īpaši attiecībā uz šiem pakotņu, jeb tūru ceļojumiem. Es tāpat arī ļoti uzmanīgi klausos bažās, ko pauž patērētāju organizācijas. Un redzu trīs iespējas šobrīd kas būtu apspriežams. Pirmām kārtām varētu modernizēt pašreizējos tiesību aktus, otram kārtām varētu tos atstāt pašreizējā formā, vai trešais, no viņiem vispār atteikties. Es, protams, vēl konsultēšos ar ieinteresētajām pusēm, tāpat tiks analizēta rezultāti, un pavasara beigās komisijai jāpieņem lēmums eh, par šīm trim iespējām. Un tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka jūs varēsiet man paust arī savas domas jau šobrīd. Un jūs kā komiteja līdz ar to varēsiet dot ieguldījumu mūsu darbā. Bet lēmums, kā jau teicu, vēl nav pieņemts, to es jums uzreiz varu pateikt. Es joprojām esmu, nu, tādā klausīšanās stadijā. Bet, protams, ka ārkārtīgi priecāšos dzirdēt jūsu mm, idejas tā, lai mēs varētu to savā darbā tālāk ņemt vērā. Negodīga tirzniecības prakse un direktīva, kas regulē šo jautājumu. Kā jau tika paziņots padarētā darba kārtībā, komisija šī gada martā nāks klajā ar paziņojumu un ziņojumu, kur tiks sniegts pirmais vērtējums par to, kā notiek šīs direktīvas īstenošana. Tāpat arī tiks sniegts vispārējais pārskats par īstenošanas problemātiku šīs direktīvas kontekstā, un ziņojumā tiks runāts par visiem specifiskiem jautājumiem, kā piemēram šīs direktīvas piemērošana finanšu pakalpojumu jomā, nekustamo īpašumu jomā un tirzniecības veicināšanas jomā. Pirmie direktīvas īstenošanas gadi ir parādījuši ka šī direktīva var dot priekšrocības, labumus gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, un šai kontekstā tā pilnīgi noteikti ir devusi būtisks ieguldījums, lai veicinātu patērētāju aizsardzību dalību valstīs, vienlaicīgi aizsargājot arī atbilstīgus godīgus uzņēmumus no negodīgiem konkurentiem. Un tomēr, tomēr esam konstatējuši, ka vajadzīgi tālāk centieni, lai pārliecinotos, ka direktīva pilnībā nes visu to labumu, ko tā var piedāvāt iekšējiem tirkumu. Jo kā vienmēr, protams, protams, tas ir jautājums, kas saistīts tieši ar pareizu un korektu direktīvas īstenošanu maldinoša un e, salīdzinoša reklāmas prakse kaitē ne tikai patērētājiem, bet arī uzņēmumiem. Viņiem visiem ir vajadzība aizsardzība no šāda veida maldinošas tirgus prakses. Un te es īpaši domāju par MVU, kas nereti krīt par upuriem šāda veida negodīgai praksē. Tad, kad viņi, piemēram, iesaistas pārobežu tirdzniecībā un tā tālāk. Un tāpēc šī maldinošā informācija, maldinošā reklāma, salīdzinošā reklāma piedāvā uh, ar savu regulējumu konkrēti. Šobrīd piedāvā jaunu aizsardzību. Bet varbūt šeit ir nepieciešams arī šo un to modernizēt vajadzīgs padarīt padarīt to striktāk. Komisija publicēja paziņojumu un esmu paredzējusi likt priekšā likumdošanas priekšlikumu 2013. gada laikā. Prioritātes tur būs divas. Pirmām kārtām jāpār, tie noteikumi, kas aizliedz zinām praksi, jāpadara daudz piemērotāk šodienas realitātei. Un otrām kārtām ir jāspēcina īstenošanas pasākumi, aizsargājot tirgu no maldinošu tirgus prasas visā Eiropas Savienībā. Un es uzskatu, ka šajā jomā mēs pilnīgi noteikti varam dot uh, spēcīgu ieguldījumu un uzlabojumu reformā kopumā. Vēl viens elements, kas. Um, zinu, ir arī jūsu darba kārtībā, jo deputāts Maier šobrīd runā pie ziņojuma projekta par juridisko palīdzību pārobežu e, strīdos. Nu, un pat, ja lēmums vēl galā, lēmums vēl nav pieņemts, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi e, tomēr par to runāt. Šī pasākuma pamatā ir 2003. gada juridiskās palīdzības direktīva, un tur galvenais mērķis bija palīdzēt Eiropas pilsoņiem piekļūt juridiskai palīdzībai tajos gadījumos, kad viņiem tā vajadzīga citās dalībvalstīs. Ir identificēti nu pat jau arī galvenie šķēršļi un trūkumi, kas pastāvēja šīs 2003. gada direktīvas īstenošanā pamatojoties uz secinājumiem, ko, par ko ziņoja komisija savā ziņojumā. Tāpat arī gribu teikt paldies par to, ka jūs nākat klajā ar priekšlikumiem, adresējot tos gan komisijai, gan dalību valstīm. Es ļoti labi zinu, ka, protams, stāsts atkārtojas reizi no reizes pietrūkst informātības pilsoņu ziņā par to, ka viņiem vispār ir šādas tiesības. Un tieši tāpēc es atkal atgriežos pie tā, ko teicu jau iepriekš. Jā, mums ir vajadzīga informācijas kampaņa esmu iekļāvusi pasākumos arī juristu apmācības pasākums, jo domāju, ka tas ir viens no ļoti svarīgiem elementiem. Jo svarīgi jau ir ne tikai tas, lai patērētāji informētu par savām tiesībām, bet lai arī ties, ties, tiestāžu pārstāvi ir par to informēti. Un šī juridiskā palīdzība var tikt sniegta pamatojoties uz esošām programmām. Tāpat jāveico, jāveicina arī alternatīvo strīdus risināšanas metožu veicināšana jo tas, protams, ir ļoti svarīgi biznesa un patērētāju attiecībās, lai nav obligāti jāvērš tiesā, bet lai var izmantot šķīrēties un alternatīvas strīdus risinājumus. Bet pilsoņiem pirmām kārtām, protams, ir jāgūst pārliecība, ka šāda veida alternatīvie strīdus risinājumi ir uzticami. Tātad tas atkal ir jautājums par informāciju, ko tie saņem un esam sagatavojuši tiesību aktu projektu, kas, eh, lūk, tiks drīz jau īstenots dalību valstīs, un tas ietver arī informācijas kampaņu, kurā, es domāju, mums vajadzētu visus šos elementus arī iekļaut, tā lai šī informācijas kampaņa būtu daudz plašāka un faktiski iet pat vairāk par jūsu eh, komitejas kompetencēm. Un tātad mums vajadzētu skatīties uz visiem šiem līdzekļiem, kas beigu beigās tad novestu pie efektīvas rīcības no pilsoņu puses. E, viņiem nebūtu efektīvi šeit dalīt kompetences par kaut kādām konkrētām komitejām. Nē, viņiem ir vajadzīgs viens vesels informācijas kopums, vai ne tā? Good. Well, thank you very much. Lielas paldies. Tagad uh, Esmu iepazinies ar patiešām veselu rindu daudzām jaunām lietām, kas, manuprāt, mums visiem būs eh, interesantas. Es ceru, ka mēs varēsim iedziļināties arī detaļās. Došu vārdu arī citiem deputātiem, bet eh, vispirms es vēlētos jums pateikties, ka pieminējāt eh, izpratnes veicināšanas jautājumus pilsoņu vidū. Jūs pieminējāt arī patērētājs, bet, manuprāt, mums ir jādomā arī par pilsoņiem. Bieži vien pilsoņi nemaz neapzinās, kādas tiesības viņiem piemīt balstoties uz dažādiem Eiropas instrumentiem. Mums vajadzētu paskatīties uz mūsu konkrēto projektu kontekstu. Ar Markt ģenerāla direktorāta palīdzību mēs esam sagatavojuši bukletu par pilsoņu tiesībām iekšējā tirgū. Mums vajadzētu vairāk pilsoņus iepazīstināt ar viņu tiesībām, ar šādu bukletu un kampaņu palīdzību. Šādu kampaņu veikšana uh, iespējams eh, būs arī mūsu nākotnes prioritātes, tad, kad mēs domāsim par dažādiem politikas ziņojumiem, tad, kad būsim pabeiguši mūsu darbu. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu apzināties šī jautājuma nozīmīgumu. Tagad uzklausīsim deputātus. Šķiet, ka jūs eh, varat palikt pie mums līdz pat 2016. Es došu vārdu trīs deputātiem pēc kārtas. Lūdzu, uzdodiet tādus trāpīgus, kodēlīgus jautājumus, lai mums izveidotos labs dialogs. Šie būs trīs pirmie runātāji. Pēc tam runās Meijera kungs, Šaldemozes kundze un Vailers kundze. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Rošfor kungs, Švāba kungs iespējams. Jā, noteikti dosim jums vārdu vienam no pēdējiem. Bet eh, jūs esat mūsu referents par patērētāju tiesību direktīvu, tā kā iespējams jūs vēlēsieties izteikties. Tātad eh, būs veselas trīs jautājumu kārtas. Sāksim ar Galokundzi. Merci, monsieur. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī Redingas kundzei par to, ka viņi ieradās un sniedz skaidrojumus. Tāpat arī liels paldies, ka atgādinājāt mums, uh, ka vienota tirgus attīstībai digitālajā jomā ir ārkārtīgi svarīgi mums um, palīdzēt pilsoņiem, kas, protams, ir arī patērētāji, veidot uzticēšanos tam transakcijām un darījumiem, kas tiek veikti tiešsaistē. Un tas neatiecas uz visām pusēm. Jautājums, ko gribu jums uzdot, um, ir, uh, protams, no manis kā no uh, referentes puses tieši par tiesību aktiem par datu aizsardzību vienlaicīgi, nu, atvainojiet, esmu arī francūziet, un tāpēc eh, arī te tāda zinām specifiska, specifika parādīsies. Nu, piemēram, 28. februārī Parīzes eh, tuvumā norisinājās valdi, Francijas valdības seminārs, organizēja sociālisti par digitālo jomu, par digitālo pasauli, un uh, Mums tika, tika piedāvāta tāda publicēta darba kārtība seminārā, kur tika runāts par to, ka ir jāpārskata visi šī pilsoņa aizsardzības jautājumi un vienlaicīgi jāspēcina uh, privāta persona tiesības, jāaizsargā mm, nepilngadīgie un tā tālāk, kas, protams, atbilst arī jūsu teiktajam. Uh, Un tika runāts, piemēram, ka lūk būs arī policijas e, reidi, kas mm, palīdzēs šāda veida datu aizsardzību nodrošināt, un tika paustas bažas šai kontekstā pavisam skaidri. Un šķiet, ka jūsu uzvārds pat komisārs kundze tika izteikts, e, sakot, ka lūk pastāv bažas, ka tā visa rezultātā tiks sagatavots kārtējais Eiropas tiesību akts, kur visas šīs aizsardzības normas tiks novinivilētas uz zemāku līmeni, visas šīs sankciju harmonizācijas līmeņi tiks samazināti līdz kaut kādam minimālajam kopsaucējumam, un tā rezultātā nacionālās varas iestādes vairs nevarēs lielākā mērā aizsargāt savus pilsoņus. Tātad tās bija tās bažas, ko pauda Francijas valdība pirms vairākām dienām, un tieši šis jautājums uztrauc arī mani, tāpēc es gribu dzirdēt jūsu viedokli par to, ko jūs eh, par šo jautājumu. Jo domāju, ka katrai dalībvalstī, protams, ir jāspēj dot arī kaut kas no sevis, ja tā vēlas kopumā uzlabot situāciju Eiropā kopumā. Paldies par uzmanību un paldies par jau gaidāmu atbildi. Lielas paldies par um, šo interesanto ieskatu debatēs, kas notiek arī citās valdībās. Šķiet, ka Francijas valdība nav vienīgā, kurai notiek šādas vietējas sanāksmes. Senelovs kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī komisāras kundzei par jūsu ievadvārdiem. Šoreiz izteikšos angļu valodā, tāpēc, ka es izsakos mūsu uh, koordinātoru Sevelīnas Gephardas vārdā. Viņa nevarēja šodien būt klāt. Es arī esmu līdz referente jautājumā par kopējām uh, pārdošanas tiesībām Eiropā. Kā jūs zināt, sociāldemokrātu grupa iestājas par patērētāju tiesībām jau daudzus gadus, un mēs vēlamies, lai iekšējais tirgus labi funkcionētu. Mēs esam centušies nodrošināt, lai Eiropas patērētāji būtu mūsu politiskā darba uh, galvenā prioritāte. Kopējo pārdošanas uh, tiesību pieņemšana, diemžēl, neattaisno uh, cerības. Komisijas priekšlikums ir ļoti garš, un tajā ir ļoti daudz uh, labi argumentētu um, un paustu bažu. Pirmkārt, mums ir jādomā par veselības pārbaudi komisijas uh, veiktajai ietekmes izmērtējumam, ko veic arī uh, kopā ar Eiropas parlamenta uh, ekspertiem. Jāpiemiņš trīs problēmas. Pirmkārt, darījumu izmaksu aprēķini To jūs, tos jūs varat atrast 12. un 13. lapusē. Tie balstās tikai uz divām aptaujām. Vairāk nekā puse no aptaujātajiem tirgotājiem, diemžēl, nevarēja sniegt uh, skaidru un pamatotu informāciju par dar darījumu izmaksām. Līdz ar to arī nevarēja dot nekādus norādījumus. Šie norādījumi balstās uz tirgotāju veiktajām aplēsēm, nevis uz reālajām izmaksām pēdējais um, pārdošanas eh, līgumu eh, piemērotās tiesības, jo īpaši jāatcerās, ka mazie un vidēji uzņēmumi šeit netiek ņemt vērā. Pēc eh, kopējo pārdošanas tiesību īstenošanas komisija sagaida, ka būs ļoti liela konkurence starp tirgotājiem un līdz ar to patērētājiem samazināsies izmaksas no 0,4 līdz 0,0 0,04 līdz 0,07%. Arī šo jūs varat atrast ietekmes izvērtējumā. Komisija balstās tikai uz mm, pieņēmumiem. Pārdošanas tiesību pieņemšana samazinātu izmaksas patērētājiem tikai tāpēc, ka to varētu uzskatīt par tādu kā kvalitātes marķējumu. Manuprāt, tā ir tikai spekulācija īstenībā šeit ir tikai dažādas aplēses ņemtas vērā un nav ņemta vērā statistika. Līdz ar to šos aprēķinus ir uh, grūti uzskatīt par ticamiem. Kā komisija uh, vēlētos komentēt uh, veselības pārbaudi, ko veic Eiropas parlaments? Un otrkārt, vai šiem rezultātiem ir kaut kāda reāla ietekme uz komisijas tālāko darbu strādājot pie kopējām Eiropas pārdošanas tiesībām? Liels paldies! ņemsim vērā šos jūs izteiktos komentārus. Es esmu pārliecināts, ka arī citi runātāji izteiksies par šiem punktiem, bet uh, tagad eh, šajā pēdējā kārtā došu vārdu, kā pēdējā runātāja, š, š, kā pēdējā runātāja šajā kārtā došu vārdu Raptī kundzei. Cienījamā Eiropas komisijas vicepriekšādātājas kundze, Redingas kundze. Liels paldies par to, ka ieradāties pie mums šajā pēcpusdienā. Mēs ļoti rūpīgi uzklausījām to, kas jums ir sakāms. Man ir jāatzīstas, ka es eh, cerēju, ka jūs stāsieties pretī šiem izaicinājumiem, nodrošinot, lai patērētāju tiesības uzlabojas. Eh, parasti uh, nākot uz mūsu komiteju, jūs varat paust daudz labu ziņu. Pirmkārtām, viesabanēšanas direktīva. Jūs vēl ar vien strādājat arī pie dzimumu līdztiesības jautājumiem. Pēc dažām dienām būs starptautiskā sieviešu diena. Tas liek man cerēt, ka jūs spēsiet stāties pretī šiem ļoti dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs mūsdienās saskaramies. Nākamajā Eiropas parlamenta plenārsesijā mēs balsosim par alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu. Kā jau jūs minējāt savā ievadrunā, šīs mehānisms ir ļoti nozīmīgs, un tā nozīme tikai pieaug. Mēs, protams, cerām, ka tas uh, ļaus uzlabot patērētāju dzīvi, taču vēl ar vienu ir daudz tādu gadījumu, kad mēs nespēsim atrisināt patērētāju problēmas ar alternatīvas strīdu risināšanas palīdzību. Un šeit var sākt runāt par kolektīvajām prasībām. Vēlētos jums atgādināt, ka pirms pāris gadiem komisija uzsāka konsultāciju procedūru un saņēma 18 tūkstoši atbilžu. Šajās eh, atbildēs parādījās iespēja gatavot komisijas ziņojumu Pilsoņi, kas atbildēja, norādīja uz to, ka komisijai vajadzētu pieņemt tiesību aktus. Arī Eiropas parlaments to vēlas. Pagājušā gada februārī mēs pieņēmām attiecīgu rezolūciju, taču mēs vēl ar vienu gaidām priekšlikumus no komisijas puses attiecībā uz pieņemamiem tiesību aktiem par kolektīvajām prasībām. Es vēlētos zināt, kas tieši notiek attiecībā uz šiem jautājumiem. Patērētājus šie jautājumi uztrauc. Šeit ir ļoti daudz dažādu problēmu - pārobežu strīdī, ceļojumi, tehnoloģijas. Uzskatu, ka kolektīvās prasības noteikti uh, dos drošību patērētājiem, jo īpaši, ja runa par pārobežu tirdzniecību. Es uh, labprāt uzklausītu jūsu viedokli šajos jautājumos. Paldies, komisārs kundze. Komisārs kundze, varbūt jūs tagad varētu atbildēt uz uh, šiem trīs uh, jautājumiem, un pēc tam tad mēs pieskarsimies atkal nākamajiem trīs. Pirmais jautājums attiecas uz datu aizsardzību proti par datu aizsardzības reformu. Savā ievadrunā es teicu, ka šeit var vērot divējādu ietekmi. Pirmais - komerciālā. Jāatcerās, ka nebūs runa par 27 valstu uh, atšķirīgām tiesību sistēmām, bet gan tikai par vienu uh, kontinentu, viena kontinenta uh, tiesību sistēmu, un tas uzņēmumiem ietaupīs 2,3 miljārdus eiro gadā. Tas būs patiešām uh, pamatīgs solis tirgus atvēršanas virzienā. Protams, ja mēs uh, izvēlamies, ka vienā kontinentā ir vienotas tiesības, tad mums ir vajadzīgs arī tāds vispārējais regulators. Mēs esam izlēmuši to nedarīt. Mēs to nedarīsim nevis tāpēc, ka pastāv šie nacionālie regulātori, kas ļoti labi pārzina savu tirgu. Atcerēsimies, ka šie regulātori pārzina gan savu tirgu, gan uzņēmums, kas tajā funkcionē, gan arī savus pilsoņus. Līdz ar to esam pieņēmuši lēmumu veidot vienas pieturas aģentūru. Tas ļautu strādāt regulātoriem savā teritorijā, bet visiem regulātoriem nāktos piemērot vienotas tiesības, vienotas noteikumus. Un tie būtu pilnīgi neatkarīgi no industrijas un arī no valdības. Protams, tiem ir jābūt arī vajadzīgajiem rīkiem, lai tie varētu savus pienākumus pienācīgi veikt. Līdz ar to mēs tādā veidā stiprinātu nacionālos regulātorus. Protams, vairāki labi piemēri mūs iedvesmo, un Knīla ir viens no šādiem labiem piemēriem. 29. pāntā darba grupa, kurā darbojas visi nacionālajie regulātori kopā, uh, ir lūgusi Knil veikt analīzi par uh, pēdējiem nesen atklātajiem trūkumiem uzņēmēja darbības vidē. Atcerēsimies, ka nacionālie regulātori jau pašlaik uh, pilda to, kas ir iekļauts regulā. Tātad pirms regulā ir uh, pieņemta, pirms tā darbojas, tie jau strādā ar šādu vienas pieturas aģentūru. esam pieredzējuši, ka gan patērētāju tiesību aizsardzības ziņā, gan arī uzņēm, no uzņēmuma puses raugoties, katrs regulators strādā ar tādiem uzņēmumiem, kas iespējams nav ievērojuši savas valsts tiesības un uzliek sodus. Ir daži regulātori, kuriem nav tiesība uzlikt sodu. Maksimālais sods, kādu var uzlikt, manuprāt, ir apmēram 600 tūkstoši eiro. Ir trīs nacionālai regulātori, kas var uzlikt eh, sodu šādā apmērā. Dažiem uzņēmumiem tas tie, protams, ir niecīgi izdevumi, un līdz ar to tas nav nekāds šķērslis. Tieši tāpēc man ir priekšlikums piedāvāt, ka nākotnē visi regulātori varētu piemērot sodus apmērā līdz 2% no katra uzņēmuma apgrozījuma. Tas, protams, darbotos kā, kā biets, kā drauds. Vajadzētu nodrošināt regulātoriem arī vajadzīgos rīkus, lai tie varētu darboties, un ja tā būs, tad īstenībā regulātoriem nemaz nevajadzēs rīkoties. Uzņēmumi zinās, ka tiem būs jāmaksā, ja viņi neievēros noteikumus, un tāpēc tie noteikti padomās pirms izvēlēsies noteikumus neievērot. Tieši tāpēc šī regulaus ievērojami uzlabot katra individuālā regulā, regulātora kapacitāti piemērot Eiropas Savienības tiesības. Un pilnīgi noteikti tā nav nonivelēšana uz leju, bet gan nonivelēšana uz augšu. Esam izvēlējušies visas labākos pilnvarojumus, kas mums ir, un esam tos pat uh, paaugstinājuši. Tas nozīmē, ka daudziem regulātoriem, kuriem šādu pilnvaru pašlaik nemaz nav, tagad uh, būs šādas pilnvaras uh, visefektīvāko regulātoru līmenī. Iespējams, ka diskusijas Francijā notika tad, kad eh, uz galdavā nebija likts tiesība akta priekšlikums. Līdz ar to Francija vienkārši nezināja, ko eh, komisija iekļaus savā priekšlikumā. Kopējās eh, pārdošanas tiesības. Es zinu, kāds ir Gebhārdas kundzes viedoklis par kopējām pārdošanas tiesībām. Tas man nav nekas jauns. Taču jauns ir tas, ka parlaments ir veicis pats savu ietekmes izvērtējumu par kopējām pārdošanas tiesībām. Uzskatu, ka šis ietekmes izvērtējums ir ļoti interesants un ļoti būtisks. Ko tas īsti saka? Tas ļoti skaidrā veidā norāda, ka komisijas ietekmes izvērtējums, un es šeit citēju parlamenta ietekmes izvērtējumu, ka komisijas ietekmes izvērtējums ir augstā mērā ticams. Protams, mums šeit var parādīties dažādas viedokļa nianses, un parlaments noteikti to ņems vērā, veidot sarunas. Ve Taču runājot vispārīgi, komisijas ietekmes izvērtējums tiek uzskatīts par visnotaļ ticamu, par tādu pamatīgu pamatu, un tas ir atrodams parlamenta ietekmes izvērtējumā. Mani tas ļoti iepriecināja, jo, ja šeit parādītos kaut kas pretējs, tad, protams, mēs saskartos ar problēmām. Es uzskatu, ka šeit parādās dažādas detaļas, kur, protams, var uh, redzēt problēmas, un tieši ar šīm problēmām pašlaik arī strādā likumdevēji. Šķiet, ka juridiskā komiteja ir atbildīgā komiteja šajos jautājumos. Un tā arī skatīsies, kā vislabāk šo priekšlikumu varētu īstenot. Mūsu mērķis ir uzlabot uh, konkurenci visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, tā lai tie, kas nespēja tirgoties citās valstīs pašlaik, jo tām ir jāpiemēro šādos gadījumos kaimiņu valsts likumdošana, lai šiem uzņēmumiem šādas iespējas parādītos. Tas e, dos e, izvēles iespējas arī patērētājiem, jo pašlaik e, bieži vien patērētāji nevar iegādāties dažādus produktus kaimiņu valstīs jo šie produkti netiek piedāvāti citu valstu iedzīvotājiem. Tas noteikti nāks par labu uh, gan patērētājiem, gan arī MVU. Es patiešām paļaujos uz parlamentu. Es paļaujos arī uz padomi. Es ceru, ka tie atrisinās problēmas, kas vēl ar vien pastāv šajā priekšlikumā. Es nesaku, ka pilnīgi Visos jautājumos esmu visgudrākā. Esmu uh, gatava jūs uzklausīt. Esmu gatava sadarboties gan ar parlamentu, gan ar uh, padomi. Tāpat arī mums tas ir jāsasaista ar Raptīkundzes uzdoto jautājumu par alternatīvo strīdu risināšanu. Uh, Gan alternatīvā strīdu risināšana, gan tiešsaistes strīdu risināšana ir iekļauta e, šajā priekšlikumā par pārdošanas tiesībām. Tātad šīs metodes strīdu risināšanā ir jāizmanto vispirms, pirms vēršanās Nacionālajā tiesā. Tas ir ļoti interesants veids, kā praktiskā veidā var veicināt um, alternatīvo strīdu risināšanu un arī tiešsaistes strīdu risināšanu. Tagad jautājums par kolektīvajām prasībām. Komisija nekad nav uzskatījusi, ka kolektīvās prasības ir kaut kāds pašmērķis. Komisija tās uzskata par rīku, lai varētu atrisināt un sasniegt savienības uzstādītos mērķus. Komisijas 2012. gada darba programmā bija paredzēta iniciatīva, nevis prioritāra rīcība. Sagatavošanās darbs pie šī ļoti komplicētā jautājuma turpinās. Es ļoti cieši sadarbojos ar saviem kolēģiem Almūnijas kungu un Boša, Boša kungu pēc uh, darba ar savu kolēģi Dalī kungu. Boša kungs šeit ir pārņēmis viņa pienākumus. Eiropas parlaments savā rezolūcijā runāja par Eiropas visaptvarošu pieeju kolektīvajām prasībām. Un mēs šo rezolūciju ņemam vērā. Jūs varat būt pārliecināti, ka komisijas gatavotais eh, priekšlikums izvairīsies no negatīvajām parādībām, kas ir atrodamas citās jurisdikcijās un mēģinās nodrošināt eh, attiecīgās garantijas visām pusēm, lai izvairītos no ne, nevienam nevajadzīgas tiesvedības. Lielas paldies, kolēģi! Mums ir palicis pavisam maz laika, varbūt uzdodiet ļoti īsus jautājumus. Tagad Meijera kungs, Šādi Mozes kundze un Vaileris kundze. Meijera kungs, lūdzu. Jā, danke, Paldies, priekšādātāji! Cienījumā komisārs kundze, Ietekmes izvērtējums un uh, Eiropas uh, parlamenta juridiskās uh, komitejas un juridisko ekspertu atzinumi ir pietiekami. Manuprāt, vairāk nekas nav vajadzīgs. Es vēlētos norādīt, ka Eiropas Savienībā mums ir milzīgs tirgus, ir ļoti daudz produkcijas. Mēs producējam vienu ceturto daļu no visiem produktiem, kas tiek ražoti pasaulē. Uh, nu, vismaz no ārpuses mēs izskatāmies kā ļoti liela ražotā mašīna. Bet ir skaidrs, ka iekšējais tirgus vēl ar vienu nedarbojas pareizi. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga lielāka patērētāja aizsardzība. Es esmu līdzreferents eh, jautājumā par pārdošanas tiesībām, un tā ir viena no iespējām eh, stāties pretī vienam no šķēršļiem. Protams, ne visus šķēršus mēs ar to atrisināsim. Ir skaidrs, ka iekšējais tirgus nedarbojas tāpēc, ka mums ir 27 atšķirīgas tiesības sistēmas. Par to šeit nav nekādu jautājumu. Bet jautājums ir šāds, vai, ja mēs atrisināsim šo jautājumu, vai iekšējais tirgus kļūs atvērtāks, jo īpaši pret patērētājiem? Es uzskatu, ka uz šo jautājumu var atbildēt ar jā, ar pilnīgi skaidru jā. Jo ik viens eh, no patērētājiem ir pircējs var pirkt dažādus produktus. Un arī uh, maiznieks, kas gatavo būciņas, kļūst par pircēju, tad, kad viņš nopērk kafijas automātu. Ir skaidrs, ka šeit nav runa tikai par pārdevējiem un par pircējiem. Te nav runa par tikai viena veida uzņēmēju darbību. Ir skaidrs, ka mums ir 500 miljoni iedzīvotāji, mums ir 27 dažādas tiesību sistēmas. Jo īpaši, ja mēs paskatāmies uz tiešsaistes tirniecību, tad varam redzēt, ka viens pārdevējs pārdod iespējams desmit valstīs, bet nekad visās 27. Protams, valoda jautājums arī ir viena no problēmām, bet tas nav vienīgā problēma. Atcerēsimies, ka ja e, pārdevējs tirgo savu preci desmit valstīs, tad ir runa vismaz par astoņām valodām. Līdz ar to valoda nav vienīgais čērslis, tikai papildus čērslis. Tieši tāpēc es iestājos par to, ka mēs e, šīs um, pārdošanas uh, līgumu tiesības, tieši tulkojot no vācu valodas, ļautu mums uh, palīdzēt patērētājiem. Es domāju, ka mēs esam labi iesākuši šo darbu. Protams, mēs varam daudz ko grozīt, mēs varam arī paskatīties uz dažādiem jēdzieniem. Mēs varētu šeit palikt tikai pie diviem jēdzieniem - pārdevējs un patērētājs. Šeit nav runa tikai par pircējiem vai tikai par pārdevējiem. Ir skaidrs, ka te ir ļoti daudz dažādu saprātīgu lietu iekšā. Un, ja ir runa par normālo ierindas patērētāju, tad es domāju, ka mēs viņam ļausim pakāpties uz priekšu. Arī, ja runa par procesa izmaksām, tad eh, regulējums parasti ir labs, bet ne visi par to mm, labi zina. Es domāju, ka mums vajadzētu eh, veikt kampaņu visās dalībvalstīs. Protams, ja pastāv grūtības, tad vienmēr var izvēlēties alternatīvo strīdu risināšanu. Uh, Šeit runa par dažādām grūtībām, ko var atrisināt. Ja ir runa par strīdiem, tad, protams, ir jānodrošina šo strīdu risināšanu un arī spriedumu izpilde. Man ir patiešām žēl, ka nevienmēr m, mm, visi zina par dažādām iespējām. Mums vajadzētu vērsties arī pie juristiem un arī pie tiesnešiem. Bieži vien arī šīs profesiju kategorijas nepārzina dažādus jautājumus, un līdz ar to nevar palīdzēt patērētājiem aizpildīt vajadzīgās veidlapas. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai um, patērētāji uzzina par viņu tiesībām. Bieži vien tad, kad tiek glābti lieli uzņēmumi, tad patērētājums uzdod jautājumu, bet kāda man šeit ir daļa, ko es no tā visa saņemu. Par šādām lietām netiek tiek bieži runāts. Es domāju, ka komisijai vajadzētu tiešām uh, ātri un drīz veikt tādu vispārēju informēšanas kampaņu. Thank you, and Šarlimons skundz lūdzu nākamā. Te vairāk tā kā komentārs, nevis jautājums. Es jums piekrītu, ka ir ļoti svarīgi pārliecināties, lai pilsoņi un patērētāji uzticās iekšējiem tirgum, savādāk viņi to neizmantos. Mēs vērojam arī zirgaļas skandālu, kas mums notiek šobrīd. Uh, Un eh, tāpēc svarīgi, lai cilvēki tic tam, ko viņam saka. Tā pašā laikā ir ļoti labi, ja dalībvalsts kopā ar komisiju pastāstītu e, patērētājiem par viņu tiesībām šodien. Taču es ticu, ka tāda centralizēta akcija no komisijas puses nav vienīgais veids, kā viņus informēt. Es ticu, ka Vislabākais veids, kā to darā, darīt, ir izmantot tādas spēcīgas nacionālās padomes, jo tās ir vistuvāk patērētājiem. Tāpat sociālie mēdīji, kā jau jūs zinat, ir ļoti būtiski, lai um, vairotu labās ziņas. Piemēram, uh, nesen ar saviem draugiem runāju Facebookā uh, par tiesas lēmumu attiecībā uz pasažieru tiesībām. Uh, Un tādā veidā es varu tiešām nodot informāciju par tiesībām, kas patērētājiem ir. Taču es ticu, ka ir jābūt skaidram par to, kur slēpjas Eiropas pievienotā vērtība. Un šeit arī parlamentā un komisijā mēs varētu palīdzēt viens otram, lai patērētāji patiešām zinātu, kur šī pievienotā vērtība slēpjas. Man liekas, te mums ir vieta precizējumiem. Bet, protams, paldies par visu, ko es cenšoties darīt. Paldies! Un tālāk vārds. Vailers kundzei. No savas puses arī varu apstiprināt eh, to, ko tikko minēja Kristela. Patērētāji labprāt eh, zinātu, eh, kāda ir šie noteikumi, un šiem noteikumiem ir jābūt skaidriem un arī nepārāk sarežģītiem. Vācijā uh, visi e, iestājās pret e, šim luksuforu zīmītēm pārtikas produktiem, bet e, tagad iz, iedzīvotāju attieksme ir pilnībā mainījusies. Ja ir runa par dažādiem zirga gaļas skandāliem un tā tālāk, tas viss norāda, ka būtu labi, ja mums būtu šādi skaidri noteikumi. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums nav pārāk daudz laika, un arī komisijai nav pārāk daudz laika veidot jaunus tiesību aktus, kurus vajadzētu īstenot līdz eh, likumdošanas perioda beigām. Ja mēs vēlamies kaut ko reāli un lielu vēl paveikt šajā likumdošanas periodā, tad pirms lieldienām mums vajadzētu sākt šo darbu. Tieši tāpēc es vēlētos eh, jautāt vēlreiz par kolektīvajām prasībām. Raptī kundze minēja šo jautājumu, jūs atbildējāt tā visai mēr, mēreni, jūs teicāt, ka tas nav mūsu mērķis, tikai mūsu rīks, un mums vajadzētu arī izvairīties no dažādām ļaunprātīgām prasībām. Protams, parlamentā arī visi nav viensprātis, mēs nevēlamies amerikāņu modeli, mēs vēlamies tādu gudri pieņemtu Eiropas modeli, bet mēs tomēr kaut ko vēlamies. Eh, iepriekšējā sasaukumā es dzirdēju kaut ko pavisam citu no komisijas puses, proti, ka komisija ir gatava rīkoties. Uh, Varbūt es pārklausījos, bet vai jūs eh, minējāt kādu mm, termiņu, dā, kādu datumu, vai mēs vēl redzēsim kādu jaunu Eiropas eh, likumu vai pārņemsim ārikāņu likumus, tā lai mēs varētu pieņemt šos tiesību aktus, jo atcerēsimies, ka daudz laika nav vairs palicis. Ir skaidrs, ka um, arī patērētāji no mums to gaida, jo pieci gadi jau tūlīt būs pagājuši. first... Vārds komisārs kundzei. Pirmkārtām komentārs par pārdošanas tiesību aktu. Es priecājos, ka parlaments dažādās grupās ir skatījis šo te komisijas priekšlikumu un atradis to par ļoti noderīgu instrumentu, lai risinātu problēmu. Un taisnība ir, ka būtu loģiskāk to saukt par varbūt netik precīzi par eh, eh, pārdošanas tiesību aktu, kā tas ir šobrīd, bet eh, jebkurā gadījumā ir ļoti būtiski informēt pilsoņus par to, ka šāds tiesību akts pastāv. Domāju, ka pilsoņi ļoti drīz redzēs, pienosīm, ka komisija un parlaments vienosies par šo tiesību aktu, tad pilsoņi sapratīs, ka, ka runājot par tiešsaistes e, tirzniecību, būs panākts liels progress un viņi varēs e, izmantot šīs priekšrocības no jaunā tiesība akta. Un, manuprāt, tā ir ļoti svarīga vēsts. Jums ir taisnība, ka lai arī mēs joprojām pārstrādājam dažus savus tiesību aktus, uh, Mums joprojām šobrīd jau ir ļoti labi tāda instrumentu pakotne, lai arī dalībvalstis pašas ir atbildīgas savās valstīs padarīt šo te informāciju zināmu saviem pilsoņiem par šiem tiesību mehānismiem. Bieži vien es redzu, ka šis darbs nav veikts efektīvi. Ir jau ļoti daudz centienu, protams, informēt, bet varbūt šāda liela akcija, skaidrojoša akcija par to, ko pilsoņi var iegūt, būtu ļoti noderīga. Es domāju, tas arī parlamentam būtu ļoti laba akcija un tā kā iegūms eh, tuvojoties eh, vēlēšanām, jo šāda veidā mēs informētu cilvēkus par to, ko parlaments ir darījis, lai informētu savus pilsoņus eh, attiecīgajās dalībvalstīs. Viens no iemesliem, kāpēc šie nosacījumi un noteikumi nav cilvēkiem zināmi, ir tāpēc, ka eh, no juridiskā aspekta ne visi vienmēr informēti par to, ka šādas tiesības pastāv pēc būtības. Tāpēc mēs arī esam uzsākuši ne tikai juristu apmācību, bet arī e, tiesnešu apmācību visā Eiropas Savienībā. Jo starp citu daudzi juristi ļoti labi pārzina savus nacionālos tiesību aktus, bet viņi nezin augstāku līmeņu tiesību aktus e, Eiropas Savienības kontekstā. Tādējādi tiesnešiem un juristiem būtu iespēja vairāk uh, ieskatīties un uzzināt par to, uh, par šīm te paralēlajām tiesību struktūrām un arī piemērot tās. Mēs esam izveidojuši vairākus tīklus, kas ir ļoti būtiski šajā kontekstā. Protams, ka tiesnesis nevar visu zināt par eh, kaimiņu valsts tiesību sistēmu, bet svarīgi, lai ir vismaz kāds, kas to zina. Un tad šie tīkli būtu uh, ļoti, ļoti būtiski tāds eh, atslēgas risinājums. Taisnība, ka mums ir spēcīgas patērētāju eh, padomas nacionālā līmenī. Arī es nāku no Luksemburgas, dalība valsts, kurā patērētāju organizācija ir ļoti spēcīga un eh, gandrīz visiem pazīstam. Bet tas tā nav visās valstīs. to es zinu, un tas arī ir iemesls, kāpēc mums ir jābūt proaktīviem. Jūs zinat, ka ir mums šī jaunais Eiropas portāls, kas ir izveidots kopā ar Mišelu Banjē. Un te ir divi komisāri, kas strādājuši kopā. Viens no savas puses no iekšējā tirgus perspektīvas un otrs no pilsoņu perspektīvas. Un šādi Pilsoņiem ir viens portāls, kur viņi var uzdot visādus jautājumus, arī ļoti sarežģītus jautājumus, kas attiecīgi šeit, šajā pašā portālā, viņi arī saņemtu tiešu vienu atbildi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi. Eh, šis mehānisms ir svarīgs, un tas pieejams visās oficiālajās ES valodās. Tāpēc arī dalībvalstīs ir būtiski uzsākt šādu informācijas akciju, uh, lai cilvēki zin par to, kādi instrumenti jau pastāv. Reizēm es dodos uh, vizītēs uz dalībvalstīm un atklāju, ka ļoti retais pilsonis zin par šīm te iespējām. Tāpēc saku vēlreiz, ka mums ir jābūt ļoti efektīviem un aktīviem šī gada beigās un nākamā gada sākumā, pirms uzsākās uh, E, Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņa, lai informētu par to, ko mēs esam jau izdarījuši. Es esmu tiešām priecīgi strādāt kopā ar Eiropas parlamentu. Mēs, ne, mēs necīnamies viens pret otru, mēs strādājam vienotas Eiropas mērķa vārdā un daram to kopā. Tālāk jautājums par e, kolektīvajām prasībām. Almūnijas kungs, tāpat jaunais kolēģis Bošs un es, mēs nāksim klajā ar iniciatīvu, kas būs kā turpinājums tām konsultācijām, kas ir veiktas, un tas vēl būs pirms mūsu termiņa beigām. Un kā jau es teicu, mēs esam ņēmuši vērā Eiropas parlamenta rezolūciju par kolektīvajām prasībām. Tāpat mēs to integrēsim, mēs integrēsim parlamenta priekšlikumus mūsu priekšlikumā un tad nāksim ar to klajā publiski. Paldies! Tā mums vairāk īsti nav laika, un es vēlos dot arī vārdu Jensens kundzei, kas ir uh, referente no budžeta komitejas. Vai mums vēl ir kādas dažas minūtes? Varbūt, vai, vai mēs varam tā kā iz, tādu kopsavilkumu nelielu iz, izveidot. Jā, priekšādātājs. Euh, Komisārs Kunds, paldies par jūsu ļoti skaidriem priekšlikumiem un jūs ļoti labi parādījāt, cik lielā mērā jums svarīga patērta aizsardzība. Bet tas ir jūsu rīcības pašā sākumā un tas faktiski jūsu filozofijas pašos pamatos. Gribēju savā sakāmajā pievērsties eh, patērētāja tiesību direktīvas eh, transponēšanai. Eh, Andrēs arī par noteikti noturunās. Bet es gribēju teikt par to, ka šeit Francijā šī transponēšana šobrīd jau norisinās, mums ir likuma projekts izstrādāts, un, protams, kā vienmēr, Francijas ministrs saka, lūk, tās ir jaunas tiesības, ko Francijas valdība piedāvā saviem patērētēm, to jau mēs zinām, tā tas vienmēr notiek, bet tas jau nav tas galvenais. Bet tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka pastāv diva veida jaunas tiesības, ko paredz tiesība. Pirmām kārtām juridiskās patērētāja tiesības saņemt labāku aizsardzību, bet arī ekonomiskās tiesības. Tas nozīmē, ka patērētājs ne, caur šāda veida organizāciju varēs Eh, nonākt pie risinājuma, kas viņa valstī nav pieejams. Un tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi to arī izskaidrot. Esmu pārliecināts, ka ļoti daudzas valdības šobrīd šo skaidrojumu nepiedāvās. Viņas teiks, jā, lūk, ir jaunas tiesības un tā tālāk un tā joprojām, bet viņi neteiks uzreiz to, ka tas ļaus patērētājiem iegādāties preces arī ārpus savas valsts tā iemesla dēļ, ka piedāvā lūk daudz veida uh, citus risinājumus. Bet tas vien iemesls dēļ, tāpēc, ka gan Francija, gan varbūt arī tādas valstis kā Lielbritānija un tā tālāk ir valstis, kas ir tik ļoti lielas, ka ka tur ir ļoti daudz cilvēcības iespējas jau to iekšienē. Un tāpēc es domāju, ka daudzi MBO MBU var attīstīties tieši tāpēc, ka viņi var pārdot citām valstīm ārpus Francijas, kur nav tik liels spiediens no lieliem uzņēmumiem. Un tāpēc es domāju, ka šī komunikācija ir svarīga, šī kampaņa ir vajadzīga un svarīgi tur pievērsties ne tikai tāpēc, ne tikai tam, ka šādas tiesības ir un kādas ir pieejas, bet ir jāspēj piedāvāt arī šis leņķis, kas saistīts ar ekonomiskajām tiesībām. Eh, nu, ka patērētājiem šis daudz atvērtākais tirgus pieejams. Thank you for, uh... Lielas paldies arī par jūsu uh, jautājumu, un es droši, ka, jū, na, ka jūs neesat viens uh, pieprasot patērētāju tiesības. Un... Švāba kungs, liels paldies priekšsēdētāji. Tas, eh, kas tika minēts iepriekš par patērētāju tiesību direktīvu, manuprāt, ir pilnīgi pareizi. Mums vajadzētu ļaut patērētājiem aktīvi sekot līdzi eh, savu tiesību īstenošanai. Komerciālās prakses direktīvas īstenošana, diemžēl, neveicas tik labi, kā mēs varētu cerēt. Komisāras kundze, lūdzu pievērsiet uzmanību, lai šīs direktīvas izpilde un uzraudzība, izpildes uzraudzība mm, noritētu pēc iespējas labāk. Otrais, ko es vēlējos minēt, kāds spāņu mm, interneta tirkotājs, kuram ir kāda desmit darbinieki, tātad mazs uzņēmums, uh, Eh, man, ar mani nesen sazinājās, jo viņš vēlas pārdot apelsīnus, svaigus apelsīnus pāri robežai uz blakus valsti, un šajā gadījumā viņš nevarēja to darīt, jo šeit ir runa par svaigiem produktiem. Es viņam atbildēju, un es vēlētos, lai mēs saņemtu skaidru atbildu šādiem jautājumiem. Šeit ir runa par dažādiem augļiem, gan citroniem, gan apelsīniem tā tālāk. Otrais jautājums, ko es vēlējos uzdot komisāras kundzei. Uh, attiecas uz CPC centriem vai patērētāju centriem Eiropā. Diemžēl mm, dažāds, dažādās dalību valstīs tiem ir mm, dažāda kompetence balstoties uz to, mm, uz kādiem tiesību aktiem viņi ir veidoti. Vajadzētu atcerēties, ka šie centri nedrīkstētu būt tāds kā tikai papildus punkts, jo pretējā gadījumā mēs noteikti saskarsimies ar daudzām problēmām. Okay. Thank you very much. Lielas paldies. Vai vārds Pēdējais vārds eh, Vivians kundzei. Pēdējais jautājums no Švābis kunga puses. Man gan ir vairāk jāieskatās šajā patiešām būtiskajā uh, aspektā. Es esmu, protams, ļoti pārsteigta arī no savas puses. Tas, ko personīgi esmu piedzīvojusi kā politiķi savā valstī ir, ka šajās organizācijās, ja tās labi strādā, tam ir ļoti liela nozīme. Šīs organizācijas paņem daļu no tā darba, ko darītu tiesa, jo viņas ir ļoti nopietnas un viņi arī uzklausa abas divas puses, gan pārdevēju, gan pircēju. Šīs direktīvas piemērošana, visu direktīvu piemērošana, protams, ir ārkārtīgi būtiska. Es nevaru šobrīd jums pateikt, ka dalībvalstīs lielākajā daļā gadījumā mēs runātu par mums un tikai par mums. Ļoti interesants novērojums. Reizēm es arī lasu mēdījos, ka ir pieņemts jauns tiesība akts, un tad Man liekas, ka es kaut kur esmu to lasījusi, tad es meklēju un redzu, ka tā ir direktīvas īstenošana. Kaut arī realitātē netiek piemērota. Un tas ir gan drīz tā visur. Tāda ir dzīve jāatzīst. Bet, protams, no savas puses mēs cenšamies informēt, cik vien daudz varam. Un tāpēc arī šī informatīvā akcija, mūsuprāt, būs ļoti svarīga. Tas, ko jūs teicāt par eh, MVU un viņu pārobežu tirzniecības iespējām, arī šis elements cerams tiks atrisināts, tad, ja parlaments un uh, eh, padomu man piekritīs un vienosies par uh, kopējo pārdošanas tiesību aktu. Jo šādi MVU varētu doties pāri robežām bez papildu izmaksām, adaptējot kaimiņu valstu tiesību aktus. Un, jo pretējā gadījumā jau produkti ir tik ļoti dārgi, ka viņus pāri robežām tirgot vairs nav izdevīgi, un neviens viņus nevar atļauties nopirkt. Tā ir problēma gan lielās, gan mazās valstīs. Jo lielās valstīs ir, protams, ļoti plašs tirgus, un no pārdevēja viedokļa Parasti mēs skatāmies, kā varētu adaptēties un ieiet lielo valstu tirgu un netika liela koncentrēšanās uz mazajām valstīm. Te mēs runājam par tiesību aktu piemērošanas līmeni, bet arī par pilsoņu tiesībām, jo daži patērētāji mazās valstīs vienkārši nevar iegādāties konkrētos produktus, jo neviens viņiem tos netirgo. Un es gribētu vienotus un vienādus noteikumus visiem, gan lielās, gan mazās valstīs. Starp citu, es arī ticu, ka interneta pasaule attīstīsies vēl vairāk. Šodien mums ir tikai 6% e, e, aptuveni cilvēku, kas e, pēr produktus pār robežām, bet manas pieminētās problēmas ir ar to cieši saistītas. Es ceru, ka nākotnē arvien uh, vairāk cilvēki izmantos internetu, un šeit vairs nebūs šķēršļu, uh, un cilvēki varēs iegādāties tos produktus no tiem pārdevējiem, lai kur viņi Eiropā arī atrastos. Es varu pilnīgi piekrist, ka tiesību aktu īstenošana ir ļoti būtiska. Taču tāpat Tā ir arī liela izmaksu pozīcija no cilvēku resursu viedokļa. Kā komisāris arī esmu analizējusi vairākas direktīvas, kas jau tiek uh, piemērotas uh, ilgu laiku, un redzu, ka daudz dalībvalstis tās nav uh, transponējušas tā, kā tas būtu bijis jādara. Un tad ir parasti diskusijas un diskusijas, kas ilgst gadiem ilgi pirms uh, pēdējā no dalību valstīm tiešām piemēr, transponē direktīvu jau tiesas kārtā. Un tā, šajā ziņā esmu ļoti nepopulāra komisāra, jo esmu cieši sekojis līdzi e, dažu tiesības aktu īstenošanai, jo tie ir pamatā mūsu kopējai Eiropas Savienībai. Un tad es esmu tiešām e, ļoti uh, Eh, daudz strādājis pie tā, lai dalībvalsts īstenotu, pat ja tas ir jāpanākams tiesas ceļā. Nu, es ceru, ka tā bija mana atbilde uz jūsu jautājumu. Paldies, liels paldies, kā jau vienmēr, par jūsu ļoti skaidro uh, un ļoti entuziastisko eh, iesaistīšanos uh, visos jautājumos mēs, eh, mums nav nekāda problēmas, eh, ja, ja nu jūs arī neesat populāri kādās eh, dalībvalstīs, bet jūs esat ļoti populāri mūsu komitejā. Ļoti liels paldies! Mums ir bijis prieks, ka jūs viesojāties pie mums un ceram tikties arī nākotnē. Liels paldies! Good. Um, right. Liels paldies. Iesim tālāk. Uh, Redings kundze tiks pavadīta, un es tiešām ticu, ka viņa bija priecīga viesoties pie mums. Es zinu arī, ka Jensenas kundzei ir kāda laika limiti, un runājot par 2014. gada budžetu, tātad kopējo budžetu, Referente no parlamenta puses ir Anna Jensens kundze, kas eh, mums ieskicēs situāciju. Mēs arī ļoti gaidam grupu nominācijas. Un tāpēc es eh, ļaušu runāt arī Švābas kungam un citiem, bet pastīsimies, kas tiks nominēti un kas vēlēsies arī izvirzīt savus uh, nominācijas. Bet pirmam kārtām tad es došu vārdu Annai Jansens kundzei. Liels paldies! Jā, es mēģināšu ieskicēt 2017. gada budžeta bildi. Ļoti interesantais aspekts ir, ka mums vēl nav daudzgadu finanšu schēmas. Mums arī vēl nav šī tiesiskā pamata nākamā gada budžetam, tāpēc būs ļoti interesanti noteikti. Nākamajā Strasbūras sesijā, 13. martā, eh, būs balsojums par rezolūciju, kas būs pirmā atbilde tam, par ko valdības eh, vadītāji vienojās šī gada sākumā eh, par daudzgadu finanšu schēmu rezolūcija noteiks ietveru sarunām kopā ar īrijas prezidentūru par daudzgadu finanšu budžetu. Un bez šīm sarunām par konkrētiem cipariem un to, kā mēs veidojam budžetu, mums ir jārod arī vienots tiesiskais pamats. Ir virkni daudz jautājumu, par kuriem vēl ir jālemj. Un var tikai teikt, ka īrijas prezidentūra saka, ka viņi nevar uzsākt sarunas pirms 22. aprīļa, tāpēc tas droši vien būs jūnijas, jūlijas eh, un ne ātrāk, pirms mēs panāksim vienošanos par eh, daudzgadu finanšu schēmu. Tad, ko mēs darīsim ar nākamā gada budžetu? Komisija eh, nāca, nāks klajā ar uh, konkrētu priekšlikumu maija vidū, un tie balstīs šo priekšlikumu daudzgadu finanšu schēmā, kas e, ietver daudzas jomas, to starp šīs komitejas pārziņā esošās. Tad, kā, protams, tas aktuāls ir katram no jums, bet komisija ir ņēmusi vērā, ka valdības vadītāji ir tikušies un šo budžetu uh, arī savā starpā pārunājuši. Varbūt tad šie priekšlikumi tiks iestrādāti arī 2014. gada budžeta priekšlikumā. Tālāk mēs tad arī zināsim, kā situācija attīstīsies. Jau 19. martā zināms, ka būs neoficiālais trialogs no starp parlamentu komisiju un padomi, kas galvenokārt runās par to, kā mēs eh, vadīsim eh, šīs te sarunas turpmāk par daudzgadu budžetu. Trīs gadu perspektīva paredz, ka padome uzsāk eh, šīs te sarunas 21. dienā. Tā to paredz arī Lisbon, Lisabonas līgums. Tāpēc mēs esam ļoti tuvu pie kopējas eh, vienošanās, kas eh, minim, kā minimums būs 12. Un tālāk mēs tad pēc tam arī iesim dziļāk un analizēsim detaļas jau uh, par dažādiem jautājumiem. Lai to darītu, ir man kā referentē ļoti svarīgi būt ciešā kontaktā un dialogā ar īpašajām komitejām Un tas ir svarīgi, lai saprastu, kādas ir šo komiteju prioritātes. Mums ir zināmas vadlīnijas, kas, par kurām jau ir nobalsots budžeta komitejā un kas tiks eh, prezentēts arī plenāra sesijā nākamnedēļ. Un tās skar budžetu. Šajās vadlīnijās parlaments uh, meklē risinājumu vai aicina rast risinājumu runājot par maksājumiem un tieši daudzgadu finanšu schēmas perspektīvā. Mūsuprāt, uzsvers jāliek uz izaugsmi un arī jauniešu bezdarbu. Bet, protams, ka mēs varam arī turpināt diskutēt e, par dažādām detaļām e, šajā plānā. Padome no savas puses arī nākus klajā ar vadlīnijām, kurās atzīst, ka mēs esam grūtā ekonomiskajā situācijā un mums nebūtu jātērē pārāk daudz naudas, tā pašā laikā mums ir nepieciešama izaugsme. Hm, apmēram tā. Protams, ka es ļoti labprāt dzirdētu arī jūsu idejas, jūsu reakcijas un komentārus. Es zinu, ka jūsu komitejas eh, eh, prioritātes ir kosme un īpaši uzsvaru liekot uz telekomunikācijām un patērētāju tiesībām. Tāpat arī sagatavošanās eh, darbi un dažādi pilotu projekti, eh, kas ir tieši patērētāja aizsardzības jomā. Arī šeit, protams, mums būtu svarīgi jūsu viedoklis un jūsu komentāri. Tāpēc līdz mājām mums būtu ļoti svarīgi uh, uzzināt arī jūsu nostāju šajā lietā. Jā, jūs esat vadošā komiteja šajā lietā. Jums, protams, nav varbūt ļoti liels budžets, bet uh, reizēm, jo budžets ir mazāks, bet uh, rezultāti ir daudz efektīvāki un lielāki. Tāpēc būšu ļoti priecīgi uzklausīt jūsu komentārus. Paldies. No sure we... Es neteiktu, ka mēs esam lēta komiteja. Nē, nē, nē, tā nu nav. Mēs varbūt neesam tik prasīgi resursu ziņā, bet mēs pieprasām augstas kvalitā, kvalitātes rezultātus. Un tāpēc vērtībai, vērtībai ir ļoti liela nozīme. Švābkungs, nu šķiet, ka jūs esat gatavs tagad runāt. Šķiet, jūs esat pats sevi jau iecēlis par referentu no tautas partijas puses, vai ne tā attiecībā uz 2014. gada budžetu. Tāpēc došu jums vārdu pirmajam, un tad pēc tam katram, kas vēlas izteikties atšķirsies varbūt no kādām citām politiskajām grupām, kas arī vēlas paši sevi iecelt par referentiem budžeta jautājumos, tad jūs varēsiet droši attiecīgi arī izteikties. Ja? Bet nu, vispirms tad Švāba kungs. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos divas lietas paskaidrot. Šis skaidrojums izdevīgi vai praisvērt vāciski bieži vien netiek pareiz tulkots. Te, te nav runa par lētumu. Eh, kas ir vārds bīlīgi. Tieši tāpēc es vēlētos skaidri norādīt, ka eh, es vēlētos, protams, atbalstīt Jensenis kundze visos jautājumos. Otrais, eh, mā, es pats sevi nenosauc par referentu šajos jautājumos. Šeit es runa par to, ka esmu tāds kā starpnieks. Tautas partijas grupai dažādu iemeslu dēļ vēl nav bijusi iespēja nominēt savu referentu. Uh, Jebkurā gadījumā no tautas partijas grupas puses es vēlētos eh, pieminēt trīs svarīgus punktus attiecībā uz Jensens kundzes rezolūcijas projektu. Vispārīgi runājot, eh, šis um, lēmuma priekšlikums uh, ir atbalstāms, un ja ir runa par daudzgad finanšu schēmu, tad vēl viss nav noteikts. Līdz ar to šos dokumentus var saukt par tādiem kā pagaidu dokumentiem. Uh, Eiropas pusgads un Eiropas eh, budžeta iespējas un Eiropas pusgada ņemšana vērā Eiropas budžetā to noteikti varētu atbalstīt, jo iepaši 22. pāntā. Šeit mēs vēlamies eh, runāt par katalizatora funkcijām. Mēs vēlētos darboties kā katalizators attiecībā uz Eiropas budžetu, um, gan reģionālā, gan arī nacionālā līmenī. Šeit ir jāatcerās, ka Eiropas pusgadam vēl ir ļoti daudz dažādu iespēju. Treškārt, priekšsēdētāji mums noteikti visiem ir skaidrs prioritātes, tieši tā kā norādīja Jensens kundze. Mēs vēlētos pirmām kārtām pārbaudīt, kā um, iepriekšējos gados attiecībā uz iepriekšējiem budžetiem uh, Eh, resursu sadalīšana un arī zināšanu sadalīšana starp eh, dažādām um, tirgus uzraudzības iestādēm uh, dažādās dalībvalstīs ir funkcionējusi un vai šī sadalīšana ir bijusi laba. Attiecībā Solvit un arī daudzām citām iekšējā tirgus pārvaldības iespējām uh, mēs vēlētos to visu tā kā savilkt kopā. Mēs vēlētos paskatīties uz uh, vienotā tirgus fóruma finansēšanu, un jo īpaši mēs vēlētos runāt par patērētāju centriem Eiropā. Vissvarīgākais eh, beigās noteikti ir norādīt uz to, ka pašreizējie tiesību akti, tirgus uzraudzība un vienotā tirgus eh, pārvaldība ir svarīgākie jautājumi. Tāpat arī jādomā par ziņojumu īstenošanu, tāpat arī par kosme, uh, un uh, platformu. Tas noteikti būs tas prioritārākais. Tieši tāpēc mēs vēlētos aicināt uh, referentes kundzi ņemt vērā mūsu domas un atbalstīt um, mūsu norādītās prioritātes. Well, that's, that's a... Jā, paldies, kolēģi, tas tiešām bija ļoti būtisks ieguldījums. Vai vēl kādi citi vēlas izteikties no citām grupām? Nu, šķiet, ka te jau nebūs īsti nekādas domstarpības, būs viensprāts ar šo vispārējo virzienu. Jautājums par pievienoto vērtību pilnīgi noteikti ir svarīgi, un uh, īpaši šobrīd, bet īpaši arī tad, ja skatāmies uz tādām jomām kā patērētāju programmas, informācijas kampaņas, tā kā Redings kundze teica, mm, tam visam ir vajadzīgs. Lūk, tāds atbilstīgs Eiropas portāls, ko var izmantot visās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet uh, to būs ļoti grūti darīt, ja mēs eh, nevarēsim izstrādāt atbilstīgus tiesību aktus. Mums vairāk jādomā par to, kā šīs investīcijas varēs dot atdevi. Jau galā tieši tad radīsies šī pievienotā vērtība. Labi? Jensens kundze, vai jūs vēlēties vēl kaut ko teikt, eh, rēģēt uz šābu kunga teikto, vai varbūt kaut ko pateikt par laika grafiku? Nē, nu var tikai pateikt to, ka jā, viss, kas šobrīd tiek apspriests, ir ļoti vispārīgs pēc savu raksturu, un mēs pilnīgi noteikti nonāksim pie specifiskākiem jautājumiem tajā brīdī, kad būsim saņēmuši uh, daudzgadu finanšu plāna datus, un nu, kad saņemsim arī informāciju, piemēram, no komisijas, tātad viņu provizorisko budžetu projektu, tad varēsim skatīties uz konkrētākiem skaitļiem un to, kādas izmaiņas vēlamies tajā īstenot. Tāpēc tiešām domāju ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums kā komiteju kopumā. Paldies! Paldies, turpina priekšādātājs! Nu, cerēsim, ka mēs varēsim arī budžetu apstiprināt. Nu, nezinu, kāda ir cita grupu nostāja, bet šeit komitejā katrā ziņā nav īpaši liela domstarpība. Lielas paldies, ka ieradāties pie mums, Jensens kundze, es zinu, ka jūs arī ļoti čakli strādājat šobrīd pie šādiem, gribu tikai teikt, ka mēs pilnīgi noteikti esam gatavi ar jums sadarboties, mēs zinām, ka jūs zināt, ko darāt, un Švāba kungs arī tāpat būs gatavs ar jums sadarboties, un arī citi kolēģi, kas pārstāv citas politiskās grupas, bet katrā ziņā tas būs tad, kad šis process sāksies. Labi, pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma. Mums eh, tiešām ir ļoti raiba programma šo pēcpusdienu. Nākamais jautājums ir atkal pilnīgi kaut kas cits. Tas ir atzinums, ko mēs gatavojam atbildīgajai komentējai ITRE komitejai, Rūpniecības pētniecības un enerģijas komitejai, par pasākumiem iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai. Tas nāk kā reakcija uz paziņojumu, ko komisija sagatavoja pagājušā gada novembrī. Tātad, nu, mums ir bijis vajadzīgs nedaudz laika, lai mēs par nonāktu līdz šim punktam. Bet katrā ziņā, lūk, tas ir priekšlikums par iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanu, un tie, kas sako līdzkomitejas darbam šai ziņā, jau zināsiet, ka nu jau vairākus gadus mēs īpaši interesējamies par šo jautājumu, par patērētāju tiesībām saistībā tieši ar enerģijas tirgus veidošanu, un tas bija saistīts arī ar sarunām par eh, patērētāju tiesību hārtu un tā tālāk. Protams, ka ir arī plašāka interese tai mums, mums kā komitejai tajā, kā darbosies šis, eh, šī joma, un tāpēc ļoti labi, ka gatavojam atzinumu. Kureidi Kampus, profesors Kureidi Kampus ir referents, došu vārdu viņam, pēc tam, protams, izteiksies Švāba, un tad Mandeskungs, viņa arī referenta Kreutzmann kungs runās Mandeskungu vārdā šķiet. Vai ir vēl kāda ēnu referenta klāta? Arī varbūt es pats izteikšu kādus komentārus savas grupas vārdā, nezinu, ehm, vai varēšu labi pārstāvēt mūsu ēnu referenti. Es zinu, ka šeit ir arī komisijas pārstāvi, vai ne tā? Jūs arī esat gatavi izteikties par šo jautājumu? Nē, šķiet, ka tomēr nē. Nu, ja nu pēkšņi kāds ierodas, nu tad dosim viņiem vārdu. Labi, bet tad dosim nu tad vārdu Korejam de Kamposam. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu... Paldies, priekšsēdētāji. tiešām gribu uzsvērt to, cik ļoti svarīgs ir šis dokuments. Pastāv ļoti daudz barjeras, kas šobrīd neļauj mums pilnībā īstenot iekšējo tirgu enerģijas jomā. Ir nepieciešams transponēt trešo enerģijas pakotni, un tur runāts tieši par fiziskām barjerām, tātad nespēju dalību valstīs izveidot vienoto tīklu, Un tas tiešām vēl ir tāds ļoti attāls sapnis. Nereti ir šķēršļi, ko rada juridiskās neskaidrības. Tas rada problēmas nacionālajiem operatoriem, viņi neuzņems iniciatīvu. Un tas savukārt nozīmē, ka nacionālajā operatora pārsvarā visu kontrolē. Nereti nacionālajie operatori pārdod enerģiju zem pašizmaksas lai varētu konkurēt ar ienākošajiem operatoriem. Nu, nacionālā fragmentācija līdz ar to vēl ir ļoti spēcīga. Un mums nepieciešams iekšējais tirgus enerģijas romā, vienotais tirgus. Un eh, šai dokumentā tātad cenšamies nākt klajā ar ierosinājumiem, kā to uzlabot. Pirmām kārtām nepieciešams trešās enerģijas pakotnes eh, tiesību aktu ātrāk transponēšana. Jāatsaista eh, šī izplatīšanas, ražošanas un pārvades funkcijas. Nepieciešams nodrošināt piekļuvu tīklam. Ir eh, vajadzīgi pēc iespējas vairāk izplatīšanas operātori un jānovērš tie faktori, kas šobrīd rada kropļojumus konkurencē un kas neļauj veidot konkurētspējīgu ārējo atvērto tirgu, ļaujot tirgumu regulēt cenas. Jānovērš arī tāpat šī neveiksmi, šīs neveiksmes saistībā ar centieniem atbalstīt ilg, mm, ilgspējīgos atjaunīgos resursus. Vecie, arī veciem operatoriem, lieliem dominējošiem operatoriem ir jākļūst daudz konkurētspējīgākiem. Viņi nedrīkst vairs kropļot tirgus. Ir tāpat jāizteno tādi pasākumi, kas ļautu tirgumu apvienoties, veicināt pārobežu tirniecību enerģijas jomā un līdz ar to ietaupījums nodrošināt tieši patērētājiem, kas attiecas uz pārvadu un dalību valstīm, tad šajā ziņā uh, joprojām gaidam enerģijas infrastruktūras regulu, kas parlamentam jāpieņem. Un tā ir vajadzīga tāpēc, lai varētu nodrošināt šo fizisko barjeru nojaukšanu. Tāds joprojām pastāv. Ir jāpieliek punkts šiem atsevišķo reģionu izolē, izolācijai. Mani tas ļoti nodarbina. Īpaši nobežies esmu par to faktu, ka vairāk par pusi līdzekļu tiek nogriezti Connecting Europe instrumentam. Tas pilnīgi noteikti kaitēs progresam un apturēs šo politiku tālāk īstenošanu, kas varētu dot ieguldījumu iekšēji enerģijas tirgus izveidēji. Ir tīpaši tajos gadījumos, kad tie ir pasākumi, kas nedod tūlītēji komercionālu labumu. Mums ir jāpārliecinās tomēr, ka iekšējais tirgus tiek veidots, tas funkcionē, uh, Un tādējādi piedāvā priekšrocības patērētājiem, mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Mums jā, jāspēj patērētāji nodrošināt ar iespēju brīvi izvēlēties piegādātāju, to darīt pārskatāmā veidā un turklāt informēti. Mums jāpārliecinās, ka ir arī ļoti dažāda izvēle, kas pieejama viņiem. Turklāt esmu nobežījies arī par to, cik maksā elektrība. Daudz, kur šī cena ir daudz zemāka eh, tirgu, kur tiek ražot, nekā tā, ko maksā patērētājs. Tāpat arī jautājums par dažādām nodavām un nodokļiem, kas vēl vairāk sadāzina šos elektrības rēķinus, ka, protams, maksā patērētāji. Tas nav pieļaujams. Mums nepieciešams, protams, kaut kāda veida elastība, bet tāpat laikā šāda patvaļība ir jāizbeidz. Ļoti svarīgi, lai patērētāji saņemt informāciju par viņiem pieejamām iespējām jaunajā tirgū. Ir vajadzīgi viedtīkli, ir nepieciešams ļaut patērētājiem pašiem līdzdarboties enerģijas ražošanā kā mikroražotājiem, nepieciešams izplatīt informāciju par paraugu praksi, par novatoriskām iniciatīvām, jāaizsargā patērētāju tiesības arī tajā brīdī, kad te izvēlas piegādātāju uzņēmumu, respektīvi lūk pāriet no viena piegādātāja pie cita. Jūs priekšādātāji jau par to runājāt. Ir ļoti daudz tādu patērētāju, kas, piemēram, varētu apvienot spēkus un tad kolektīvi izmantot, piemēram, šādu spēku, lai nodrošinātu labāku līgumu. Daudzās valstīs, nu, piemēram, manā valstī, Portugālē, 250 tūkstošu patērētāju grupa, mums bija tāds piemērs, eh, apvienoja spēkus un piedalījās izsolē lai nodrošinātu labāku cenu no enerģijas piegādātāja puses. Es par šiem visiem jautājumiem runāšu savā ziņojumā un paļaujos uz to, ka arī kolēģi dos savu lielisku ieguldījumu tālāk atzinumu izveidošanā no mūsu komitejas puses. Paldies priekšādātāji. Priekšādātājs turpina lieliski, lieliski, ka jūs jau pieminējat virkni ļoti izšķirīgs, svarīgs punkts. Es domāju, kolēģis tiem arī rēģies un par tos runās. Un tāpēc tagad tālāk došu vārdu Švāba kungam. Pēc tam būs Kreutzmann kungs Un tad šeit te ir vēl pāris runātāji. Bet nu vispirms Švāba kungs. Mārīs, es virkīgi sūtās ikāds. Um, liels paldies priekšsēdētāji. Es uh, varu darboties kā ēnu referents no manas politiskās grupas, un tieši tāpēc es apsveicu to, ko minēja Koreida Kvampus kundze. Ir skaidrs, ka um, sadarbība noteikti būs laba, tieši tāpat kā iepriekšējās reizēs, kad mēs ar viņu sadarbojāmies, un to es visnotaļ apsveicu. Komisijas paziņojums par funkcionējošu enerģijas iekšējo tirgu um, attiecas uz 12 iepriekšējiem pasākumiem, kas tika veikti iekšējā tirgus aktā numur 2. Ir skaidrs, ka ir runa par enerģijas iekšējo tirgu, kolēģi, tad eh, tas ir tāds kā piemērs, tas mums parāda, ar kādām grūtībām mēs eh, saskaramies Eiropā starp eh, dažādām dalībvalstīm, jo pastāv šīs bijušās robežas starp dalībvalstīm un tīkli nav savienoti. Komisija ir sākusi um, pārkāpumu procedūru pret vairākām dalībvalstīm, kas vēl nav pilnībā uh, īstenojušas um, tiesību aktu paketi enerģētikas jomā. Ir skaidrs, ka m, mm, tiesību aktu labāka īstenošana ir iespējama. Uh, Redingas kundze runāja par 2,3 miljārdiem eiro gadā, ko mēs varētu ietaupīt, ja mēs īstenotu patērētāja aizsardzības direktīvas. Es domāju, ka ļoti līdzīgus skaitļus mēs varētu uzskaitīt arī enerģijas jomā. No pārvaldības uh, ziņojuma uh, arī Tas ļoti labi izrietēja, un es pats biju atbildīgs par šo ziņojumu. Otrakārt, eh, komisija runā arī par konkurences pasākumiem enerģijas jomā un par to, ka šie konkurences pasākumi ir aktīvi jāīsteno. Ir skaidrs, ka Eiropā, diemžēl, ir par maz šādas rīcības. Nav sadarbības starp tirgus dalībniekiem un eh, valdībām vismaz dažās dalībvalstīs šīs sadarbības nav. Līdz ar to arī nevar nodrošināt uh, labas cenas un nevar nodrošināt arī drošību. Koncesija piešķiršana un Eiropas līguma piesaukšana sekundārajās tiesībās ir pilnīgi skaidrs, ka šajā jomā tas nav tik sarežģīti kā citās jomās. No iekšējā tirgus komitejas var teikt, ka attiecībā uz koncesijām tā saucamie reglamentētie tarifi norādas to, ka vēl ar vien ir tādas dalība valstis, kurās ir noteikti tarifi un no kuriem nevar izar, izrairīties. Atsaucoties uz 106. pāntu, tā saucamajām ekskluzīvajām tiesībām, tad skaidrs, ka šeit varbūt nav atbilstības līgumam, bet, ja runa par iekšējo tirgu, tad uh, Mums ir jāuzdod jautājums, vai šāds regulējums varēs ilgi pastāvēt. Ja runa par patērēto aizsardzību, tad es varu izteikties īsi. Es apsveicu komisijas paziņojumu par um, svarīgām patērētāju tēmām un par uh, tālāku rīcību šajos jautājumos. Ir skaidrs, ka ir jādomā arī par aprēķiniem. Šie ir temati, kas um, patērētājiem rada problēmas, jo īpaši robežu reģionos proti eh, patērētāji cieši no tā, ka nav pārobežu enerģijas tirgus. Es domāju, ka ar pašreizējiem pasākumiem nepietiek, un tieši tāpēc Eiropas komisijai šo jomu pēc eh, pārauga prakses pieredzes apkopošanas vajadzētu virzīt uz priekšu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka uh, eh, priekšsēdētāja kungs man vairāk nekas nebūtu sakāms pašreizējā brīdī. Lielas paldies! Viss jūs pieminētais bija ļoti vērtīgi, un es esmu pārliecināts, ka pārējie kolēģi arī runās par šiem jautājumiem. Pirms došu vārdu Kreutzmana kungam, es eh, vēlētos apsveikt Bērs kungu no mazumtirdzniecības tirgu nodaļas. Es ceru, ka viņš arī um, varēs izteikties un varēs pēc tam arī uzklausīt mūsu referentus un ēnu referentus. Kreutzmana kungam tagad vērts. Mikrofonu, I think. Mikrofons nebija ieslēgts runātājiem. Iekšējā tirgus komitejā ir ļoti liels uzdevums. Ja mums izdotos eh, veidot Eiropas eh, integrētu enerģijas tirgu, tad eh, tas nedot milzīgas priekšrocības tikai uzņēmumiem, arī patērētāji no tā ļoti daudz iegūtu. Kurēdi Kampas jau tikko minēja, ka šeit ir runa galvenokārt par patērētājiem. Iekšējais tirgus noteikti cieš no tā, ka um, uzņēmējiem ir pašiem jāražo sava uh, enerģija. Protams, mēs nedrīkstam būt atkarīgi no viena vai diviem piegādātājiem. Kā jau tika norādīts, dalībvalstis ir dažādas, un līdz ar to arī enerģijas ražošanas koncepcijas ir dažādas. Vācija tagad uzstāja uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem, Francija vēl ar vienu ir atkarīga no atomenerģijas. Ir skaidrs, ka mums eh, pastāv dažādas iespējas eh, nodrošināt ietaupījumus Eiropā. Tieši tāpēc mums te iedzētu darīt visu iespējamo, lai e, ļautu iekšējiem tirgum labi darboties. Tālāk runāšu angļu valodā, jo kolēģis, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Mendes kungs man ir iedevis savas piezīmes, ko es vēlētos viņa vietā arī prezentēt. Es vēlētos pateikties komisijai par šo paziņojumu un arī par norādas to, ka vēl ar vien ir ļoti daudz darāmā. Norāda, ka uh, ir jāintegrē dažādas sistēmas, vajadzētu arī domāt par starp savienojamību iekšējā enerģijas tirgū. Tikai ar labiem savienojumiem mēs varēsim izveidot veselīgu konkurenci. Tieši tāpēc mēs, viņš spē, spēcīgi iesaka integrāciju, ātrāku modernizāciju un labāku tīklu izmantošanu. Tieši tāpēc mums vajadzētu pētīt novatoriskas pieejas. Papildus Mums vajadzētu vērsties pret uh, dažu dalībvalstu izolēšanu no kopējā tīkla. Mums vajadzētu censties pabeigt iekšējo enerģijas tirgu līdz 2014. gadam. Paldies! Uh, thank you. Paldies, turpina priekšādātājs. Paldies Kreutzmann kungam un Mandes kungam līdz ar to tālāk Rūlas kungs. Kundze. Varu pavisam īsi izteikties. Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentam. Es domāju, ka Koreja de Kampos norādīja uz, pareizajiem, uz pareizajām prioritātēm, un jo īpaši eh, es vēlētos pieminēt e-centrālas un individuālo ražošanu. Vairākās dalība valstīs ir šāda jauna attīstība, un tā noteikti ir jāņem vērā. Tas ir jāņem vērā arī stratēģijās. Dažās valstīs parādās vairākas iespējas arī mazajiem patērētājiem. Noteikti vajadzētu to ņemt vērā, ja mēs domājam par enerģijas drošību. Šeit parādās vairāk jauni akcenti. Es vēlētos pateikties arī Švāba kungam. Viņa teiktais uz iekšējo, attiecībā uz iekšējo tirgu arī bija ļoti būtiski. Paldies vēlreiz Koreida Kampas kungam, un es uzskatu, ka šī komiteja noteikti sagatavos ļoti labu atzinumu. Jā, nu tad varbūt es izteikšu pāris komentārus arī no savas puses. Tiešām var apliecināt, ka Berlīnai organizētā konferences pagājušā nedēļas nogalē bija ļoti interesanti. Tur tika runāts par enerģijas jautājumiem. Man kolēģi no Vācijas jau droši vien zina, ka Vācijas enerģijas politika ir ļoti šobrīd interesantā pārējais posmā. Vācijas enerģijas ministru pusotru stundu mums stāstīja, kādi ir šie jaunie pol politikas instrumenti. Bet, nu, no savas puses gribu pievērsties mūsu darbam, kas attiecina, attiecināms tieši uz patērētāju aizsardzību un tirgus uzlabošanu. Pirmām kārtām, viena no lielākajām problēmām, ar ko šobrīd sastopamies, un par to tiek runāts arī komisijas darba dokumentā, ir tas, ko viņi ļoti pamatot apraksta kā likviditātes trūkumu enerģijas tirgū. Uh, problēma ir tāda, ka tā kā šie tirgi nav pilnībā liberalizēti un ļoti daudzi ģeneratori ļoti kontrolē šo enerģiju un tā nenon, tā, visu ceļu līdz patērētājiem, tas ļoti lielā mērā ierobežo tirgu un enerģijas piedāvājumu, to pirkšanu un pārdošanu patērētāju pusē, nenodrošina plašu konkurētspējīgu piedāvājumu no kā izvēlēties. Un patērētāji, kas varbūt vēlas izmantot pa, jau atjaunīgo enerģiju un tā tālāk, tomēr nevar to saņemt, tāpēc, ka tā nav pieejama, jo ir ar to arī saistīts ļoti daudz un dažādu problēmu jautājumu. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka komisijas darba, eh, darba dokumentā par to ir runāts, un tā ir viena no prioritātām šīs pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm, kas nav transponējuši trešo enerģijas dokumentu pakotni. Otra lieta, par ko gribēju runāt, ir un to jau pieminēja Rūlas kundze un arī citi, ir saistīti tieši ar to, kā mēs piedroši, nodrošinam atbilstīgās tirgus motivējošās schēmas jaunām pārvades sistēmām, kas ļautu, piemēram, attīstīt arī enerģijas uzglabāšanas iespējas. Tas ir pilnīgi noteikti ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies virzīties vairāk uz atjaunīgajiem resursiem. Mums ir tāpēc vajadzīgs uzglabāšanas iespējas. Šīs divas lietas iet roku rokā. Mums nepieciešams tāpat arī rast veidus, kas ļautu pārliecināties, ka ir atbilstīga motivācija tiem, kas vēlas investēt šāda veida darbībā. Nu, un, protams, tas nozīmē, ka jārunā par starpsavienojumiem starp dažādiem enerģijas tirgiem, bet īpaši tur, kur runājam par atjaunīgiem energoresursiem, labākie veidi, atjaunīgās enerģijas veidošana, nu, vienalga, vai te runājam par e, vēja enerģiju, viļņu enerģiju vai saules enerģiju un tā tālāk. Tas eh, visi šie nevienmēr šī enerģija var tikt ražot tieši tajā vietā, kur tā tiks arī patērēt. Un tāpēc ir vajadzīga atbilstīga starpsaviesinojuma. Jādomā arī par investīcijām, kas vajadzīga atjaunīgo enerģiju ražošanā. Un trešā lieta, kas ar to visu cieši sasaistīta, ir lieta, kas šobrīd daudz rada problēmas pašreizajā situācijā, tāpēc, ka tirgus neatbilstīgi darbojas un nevar nodrošināt skaidrus tirgus signālus investoriem. Daudzās dalībvalstīs, to starp arī manējā, tiek pētīts iespējas, kā daudz tiešākā veidā iejaukties tirgū, lai nodrošinātu kaut kādu veidu cenu griestus ilgtermiņā, kas ļautu veicināt investīcijas atjaunīgajos resursos un ne tikai atomenerģijā. Nu, un, protams, ka eh, tas viss saistīts arī atklāt tirgus organizēšanas nepieciešamību. Un visbeidzot, nedrīkstam arī aizmirst tādus jautājumus, kas saistīti ar emisiju tirniecības schēmu. Uh, arī šajā kontekstā normas netiek konsekventi īstenots visās dalību valstīs. Nav nodrošināts vienlīdzīgu noteikumu spēles lauks, un es domāju, ka, lai arī izveidots atsevišķas ļoti labas stratēģijas, tās netiek atbilstīgi īstenots, un līdz ar to rodas ļoti, rodas ļoti liela neskaidrība, tad nepārliecinātība, un tāpēc domāju, ka komisija arī kos ļoti strauji, lai tādi izšķirīgi lēmumi tiktu pieņemti un tirgus darbotos atbilstīgi. Tas savukārt nozīmē, ka no mūsu puses. Uh, Mums nepieciešams, lai patērētāji kļūtu aktīvi šai pašā tirgu, bet, nu, problēma ir tāda, ka, lai patērētāji kļūtu aktīvi, viņiem ir jābūt atbilstīgai pieejai, izvēlei. Uh, un godīgai izvēlei. Un tāpēc mums jāpiedāvā šai, šīs reformas no piegādātāja puses. Tas ir tas izšķirīgākais, ka mums, mūsuprāt, vajadzētu pievērsties, un es domāju, ka Koreja kampus arī par to savā atzinumā runās. Labi, tālāk, Bērskungs, vai jūs vēlējāties vēl liet gaismu par šiem nu, jautājumiem, izsakotos komisijas vārdā, eh, enerģijas ģenerāldirektora vārdā? Man nu pat pievienojušies ir vēl arī citi kolēģi, un mēs gribam teikt paldies par to, ka esat izrādījuši interesi par šo jautājumu un par visu enerģijas tirgus paziņojumu. Mēs ar nepacietību gaidam iespēju arī tālāk ar jums sadarboties. Un šķiet, ka mums ir tiešām šis vienotais mērķis, vienota enerģijas tirgus pabeigšana uz konkurētspējīgiem pamatiem, un tas arī viss, ko var teikt. Paldies! Right, okay, well, we shall look forward to working. Nu labi, tad mēs arī ar nepacietību gaidām iespējamas sadarbības. Kur Edi Kampuskungs vēl vēlties vēl mums pastāstīt par tālāko darba grafiku? Uh, eh, sim, senhor Presidente, muito obrigado. Eu creio que... Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Šķiet, ka es nedzirdēju nekādas um, oponējošas viedokļus šodien. Uh, Un tas, kam esam izgājuši cauri pēdējos gados un pēdējā laikā, ir bijis ļoti noderīgi. Ne tikai uh, rezultāta uh, dēļ, par ko mēs balsosim uh, tuvākā mēneša laikā, bet arī tāpēc, ka mums ir nākušas klāt jaunas idejas par to, ka vajadzētu pātrināt pārkāpumu procedūru pret tām valstīm, kas vēl nav transponējušas trešo enerģijas tiesību aktu kopumu. Tāpat man liekas, ka tas ir ļoti pozitīvs rezultāts. Tas, kas mums ir jādara, ir nes šo te atbildību savā komitejā. Mēs neesam vadošā komiteja, protams, bet domāju, ka varam spēlēt ļoti būtisku lomu, jo šī ir daļa no uh, vienotā tirgus akta. Tāpēc mums ir pilnīgas tiesības nāk klājā ar ļoti pārliecinošu atzinumu. Un kā Švāba kungs jau teica, šis jautājums par tirgu ir izšķirošs, jo pārobežu cenas, par spīti eh, geogrāfiskai tuvībai, eh, noteikti nāks par labu patērētājiem. Un, diemžēl, valstis turpina uzvesties tā, it kā pastāvēt kaut kādas enerģijas salas. Uh, Un valdības ignorē e, šos te tiesību aktus, kas viņiem būtu jātransponē. Viņi tikai attiecās pret tiem ļoti formāli. Tāpēc galu galā ir valsts, kas strādā tikai priekš ražotājiem. Un tur ir dažādas subsīdijas un citi mehānismi, kas ir kā šķēršļi, lai vienotu šo te tirgu. Uh, Tā rezultātā mums ir ļoti augstas cenas. Līdz 30. gadam cenas turpinās pieaugt, kas tikai norāda to, ka mums vajadzīgs modernizēt šos te tīklus. Tāpat ir jārisina arī atomenerģijas jautājums. Viedoklis nav pilnībā mainījies, bet mums ir dienas kārtībā arī jautājums par atjaunīgiem resursiem, un tas droši vien būs ļoti aktuāli arī tuvākos desmit gadus, kā rezultātā mēs nonākam pie citas problēmas, un tā ir atjaunojamo resursu integrācija pastāvošajos tīklos. Un eh, jo fluīdāks būs šis te tirgus, jo mazāk pieaugs cenas un mēs varēsim pāraudzīt šo te tirgu efektīvāk, un ieguvēji būs patērētāji. Tāpēc viedie tīkli šeit ir atslēgas vārds. Ja mēs to varētu atrisināt līdz 14. Eh, gadam, eh, būtu brīnišķīgi, bet es neesmu droši, ka tas tiešām tā notiks. Enerģijas rezolūcija eh, bija jāapstiprina jau janvārī, bet, nu, starp ka varbūt mēs par to nobalsosim nākamnedēļ. Tad šeit, protams, ir zinām šķēršļi un grūtības. Un jūs priekšsēdētāji kungs jau minējāt arī konferenci Berlīnē, kurā piedalījāties. Un dalībnieki bija pilnībā informēti par šīm te grūtībām un uh, vajadzību radīt stimulus, eh, lai šie viedie tīkli savienotu Eiropu Connecting Europe eh, kontekstā. Un te eh, mēs esam gājuši uz leju no 9 līdz 5 miljardiem. Būtu svarīgi, lai šī nauda tiktu izmantota visefektīvākajā veidā. Un būtiski ir redzēt, ka tirgus tiek mainīts ar standartu palīdzību un radot instrumentus, kas ļautu e, veidot e, tīklus starp valstīm. Un šis jautājums par iekšējo enerģijas tirgu ir e, liels izaicinājums mums visiem. Jo, ja mēs šo projektu nevarēsim īstenot, tad cilvēki būs ļoti skeptiski par vienotā tirgus priekšrocībām kopumā. Bet ja mēs panāksim, ka šis projekts darbojās, tad iespējams, ka tas visai Eiropai sniegs ievērojumu optimismu dēvu, tāpēc domāju, ka šis projekts ir ļoti simbolisks savā ziņā. Tas, protams, arī ļoti praktisks dabas jautājums. Mums ir iespēja veidot tirgu. Runājot par uh, kalendāru, par ko jūs minējāt arī priekšsēdētāji kungs, tad eh, noteiktais termiņš eh, atzinuma projektam, kas būtu jānosūta tūkošanas eh, dienestam, un tad mēs plānojam 11. aprīlī to skatīt un līdz 25. aprīlim iesniegt grozījumus. Un es domāju, ka mēs varēsim noteikti ievērot šos noteiktos termiņus. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāja kungs jā, un mēs droši vien to pieņemsim līdz 29. Eh, eh, maijam, un es ceru, ka mēs ievērosim šo noteikto termiņu. Un pirms tam arī skatīsim komitejā eh, jūsu, jūsu norādīto. Jā, bet paldies, ka atgādinājāt mums, ka šī ir daļa no vienotā tirgus akta, un šis ir ļoti svarīgs elements no otrā vienotā tirgus akta. Tad ar to mēs noslēdzam mūsu šo dienas kārtības punktu, bet uh, turpmāk mēs to iekļausim uh, savā darba kārtībā, līdz pabeigsim uh, paredzamos tiesību aktu izstrādi. Jūs zinat, ka pagājušajā sanāksmē referenti un viņu komandām bija saņēma mandātu atklāt sarunas par virkni dosjē, Un tagad mēs mēģināsim tos apvienot un nāk klajā ar progresu ziņojumiem. No trim dosie, ko esam saņēmuši, mums nav laikam šeit eh, nekā, nekas iesniegts rakstiski, bet Reuters kundze ir iesniegusi un savu ziņojumu, un ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad eh, jūs varat arī nākt klajā, un es ceru, ka tā būs ļoti vērtīga iniciatīva, lai arī informētu uh, visus par uh, trialoga procesu, jo mums svarīgs ir šis te caurspīdīguma aspekts uh, sarunās ar parlamentu un padomi. Un, uh, protams, tad ja mēs strādājam aiz slēgtām durvīm, uh, tad uh, neviens nav informēts, bet, uh, nu, būtiski mēs varam šobrīd uh, informēt jūs par, uh, par, par progresu. Tad tad runājot par vienotā tirgus tiesības aktiem, mēs esam nākuši klajā ar virkni izmaiņām, kas ir ehm, ļoti specifiskas un tehniskas eh, direktīvas un eh, normas, runājot par eh, īstenošanu, par efektivitāti šiem priekšlikumiem. Mūsu referente ir Roiteves kundze, kas ir strādājis pie deviņām atsevišķām direktīvām un analizējusi dažādus elementus tur. Un mums ir bijis trialogs 5. decembrī. Mēs pārnājām ļoti daudz detaļas. Un eh, padomas darba grupās ir tendence arī eh, ļoti detalizēti strādāt pie redakcijas kas varbūt eh, neietekmē dokumenta rezultātā poli, kā, politisko rezultātu, bet eh, tikai redakciju. Tad, tāds ļoti tehniski eh, precizējumi šajos tiesību aktos un it kā sabiedrība pēc tam jau nu, neredz šos rezultātus. Tad ir bijušas tādas te tehniskas uh, sanāksmes, kuras mēģinājuši arī panākt uh, vienotu nostāju starp uh, mums, kā arī dalībvalstīm un padomu un tad mēs iesākām darbu jau pie Kipras eh, prezidentūras laikā, un tagad jau turpinam šīs, šajā prezidentūrā. Un ir virkne uh, normu, kas attiecās uz automātiskajām drošības apsvērumiem uh, mašīnās un automašīnās. Un uh, šeit līdz 2013. gadam uh, ir eh, jātransponē attiecīgie tiesību akti. Un referenti ļoti cītīgi strādā kopā ar uh, padomi un skat, seko līdzi šim te kalendāram. Tad mēs turpināsim uh, darbu. Mums būs arī trialogs 6. martā pēc divām dienām. Tāpat mums būtu ļoti specifisks trialogs 19. martā. Un cerot, ka mēs panāksim vienošanos, tad mēs arī ziņosim pēc tam komitejai 11. aprīlī. Un pēc tam mums būs balsojums plenāra sesijā. Tad tā ir, tas ir šu, šī brīža plāns, vai jums ir kādi jautājumi par to? Nav jautājumu. Tad manis paša ziņojums, par ko esmu atbildīgs, par uh, amatniecības direktīvu. Tie, kas no jums piedalījās komitejas darbā arī pagājušajā vasarā, varbūt atcerās, ka mēs eh, vienojamies neiet uz plenāru sesijas balsojumu. Un eh, arī tāpat runājot par eh, jūrniecības arhitektu speciālistiem. Uh, Viņiem nav bijuši daudz sanāksmju, taču ļoti efektīvas un rezultatīvas. Es domāju, ka no savas puses esam snieguši ļoti daudz uh, nodrīgas diskusijas uh, ar eh, šiem arhitektiem, runājot par laivu dizainiem un kategorijām un šo ka kategorizācijas sistēmu un to, kā tā tiek piemērot dažādos jūrniecības apstākļos. Uh, un eh, mūsu ietekmes izvērtēšanas nodaļa noteikti ļoti palīdzu, eh, ir palīdzējusi mums, un mēs palīdzēsim virzīt arī šīs diskusijas kopā ar padomi. Tālāk mēs gaidām, kāds būs gala rezultāts šajā procesā. Taču pamatā mums ir vienošanās un eh, vienots skatījums uz uh, dažādiem uh, aspektiem, izņemot šīs dizaina kategorijas. Tātad uz 6. un 26. martā mums būs tuvākās sanāksmes un tālāk māja sākumā plānojam uzsākt trialogu procesu un panākt arī vienošanos par visiem vēl līdz šim neskaidriem aspektiem. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav jautājumu. Tad man ir ziņojums no Legrī kunga kundzes. Vai Švābis kungs gribētu izteikties par šo jautājumu? Es arī pats esmu sekojis līdzi, protams, procesam, un acim redzot arī es pats jums mazliet pastāstīšu Legrīpas kundzes vārdā par pirmo trilogu, par vienotos savienības muitas kodeksu, kas ir pārstrādāts šobrīd. Un tas bija viens no projektiem, kura mandātu piešķīra pagājušajā mēnesī. Ir zināmas grūtības eh, saistībā ar šo dosieju īpaši, ņemot vērā laika grafiku. Tas ir ļoti saspringts šobrīd, un eh, piemērošanas datums eh, šim kodeksam ir jūnijā kas nozīmē līdz tam, vai pēc iespējas ātrāk mums būtu jānonāk plenāra sesijā šo jautājumu. Bet eh, ļoti sarežģīts ir šis dosjē. Mums ir bijuši ļoti dažāds eh, un tāds bagātīgs trialogs pagājušajā nedēļā. Katra institūcija nāca klajā ar savu pozīciju. Uh, un mēs esam vienojušies par eh, galveniem jautājumiem, kur mums ir jāpanāk vienošanās. Galvenais pārstrādātā priekšlikuma elements ir savietot eh, šo priekšlikumu ar Lisabonas līgumu par eh, īstenošanas mandātiem, par deleģētiem aktiem un īstenošanas aktīm. Un šī te mandāta delegācija nav pre, precīzi noformulēta šobrīd vēl. Bet šie ir ārkārtīgi būtiski elementi, par kuriem mums ir jāpanāk vienot nostāja, un tos mēs arī esam pārunājuši, domājot par tādu kopējo ietvaru, lai varētu virzīties uz priekšu un lai mūsu politiskā nostāja arī būtu pārstāvēta šajā procesā. Un tas ir tas, kas notiek šobrīd. Mums ir vajadzīga konsekvence, zinām, šajā uh, pārstrādātajā dokumenta versijā. Un visi institūciju viedoklis ir uh, jāņem vērā un jācenšas panākt tāds līdzsvarots uh, rezultāts. Tāpat ir jautājums par pagaidu uzglabāšanu muitās. Te, tehnoloģijas aspekti, informācijas tehnoloģijas, izņēmumi, jauno risinājumu piemērošana, kā arī pārējais pasākumi. Šie būtisk, šīs ir būtiskas normas, runājot par ekonomisko operatoru autorizāciju, kuriem būtu vispirms jābūt kvalificētiem uh, un uh, lai viņi varētu piedalīties šajā te muitas uh, procedūrā. Tāpat jautājums par produktu izcēlesmi. Par to mēs jau pilnībā ar padomu neesam vienojušies. Ir jautājumi arī par eh, parādu laika limitiem, par jaunas informācijas nodrošināšanu un novērtēšanu. Tad šie ir aspekti, par ko mēs šobrīd diskutējam. Un e, šķiet, ka Legripas kundzes kopsavilkumā redzam, ka padome un parlaments e, ir vienojušies par mērķi, bet e, svarīgi šobrīd ir vienoties par formu un redakciju. Protams, ka varbūt šis ir arī tāds tehnisks e, e darbs, lai vienotos par, savu, par mūsu priekšlikumu. Taču, manuprāt, mēs panāksim uh, nepieciešamo kvalitātu un skaidrību uh, šajā jaunajā dokumentā uh, diezgan drīz. Mēs esam daļu no da darba deleģējuši tehniskajā līmenī. Un noteikti arī, ko ievērojams atšķirības, ir dažas atšķirības, par kurām mums tomēr nāksies runāt trialoga laikā jau. Protams, ka jādara viss šie darbi ir pēc iespējas ātrāk, bet esam arī signalizējuši īrijas prezidentūrai, ka mums ir ierobežoti resursi un eh, ņemot vērā dažādu darbu secību, eh, šis mums noteikti ir prioritārs un varbūt citi dosie, kā piemēram attiecībā uz uh, publiskajiem iepirkumiem, uh, tiks skatīti mazliet vēlāk. Bet uh, ar to es esmu jūs arī informējis pilnībā par aktuāliem jautājumiem. Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? Švābas kungam? Nav jautājumu? Rūs kundzei jautājums. To support you. Es vēlējos jūs vienkārši atbalstīt, vēlējos um, vēlreiz atkārtot to, ko jūs tikko minējāt. Lai mēs varētu labi veikt savu darbu, mums vajadzētu paskatīties, uh, kāds ir laika grafiks. Mazajām politiskajām grupām rodas problēmas, ja, piemēram, vienā jomā, muitas savienības jomā notiek dažādas tehniskas sanāksmes, uh, dažādas tehniskas apspriešanās, tad mums vajadzētu paskatīties, kas notiek citās jomās. Tas bija vienīgais, kas mūs uztrauca, jo mēs vēlamies šo darbu paveikt patiešām labi. Labi, vai kādam vēl kas piebilstams? Lielas paldies! Lielas paldies, ka apmeklējāt šodien sanāksmi! Vēlētos jums atgādināt par mūsu nākamajām sanāksmēm. Tas ir trešdien, 20. martā, divas sesijas no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30. Un ceturtdien, 21. martā no 9 līdz 12.30 un 15. līdz 18.30. Es vēlētos aicināt visus deputātus. Es zinu, ka šodien daudz nav klāt, bet es vēršos pie visām politiskajām grupām un jo īpaši to koordinatoriem. Lūdzu, nodrošiniet, lai eh, ceturtdien pēcpusdienā būtu pietiekami daudz deputātu. Bieži vien gadās tā, ka ceturtdien pēcpusdienas sanāksmes nav plaši apmeklētas. Šīs sanāksmes kalendārā bija skaidri norādītas. Es zinu, ka cilvēki vēlas braukt mājās, lai, lai būtu garāks brīvdienas, bet ir jāatgādina, ka mēs sāksim darbu tikai trešdien no rīta, un mums vajadzētu sākt strādāt mazliet savādākā ātrumā. Parasti mūsu sanāksmes notiek, ka sākās otrdienas pēcpusdienā. Tagad, diemžēl, tas nav iespējams, jo ir uh, jādomā par uh, tulkošanas ierobežojumiem un arī par tulkošanas izmaksām. Mums uh, ir radušās problēmas ar to, ka ceturtdien pēcpusdienas sanāksmes nav pietiekami labi apmeklētas un arī referenti tās neapmeklē. Šīs sanāksmes ir skaidri norādītas kalendārā. Lūdzu, norādiet saviem deputātiem, ka šīs sanāksmes ir jāapmeklē. Koordinātori tiksies rīt, pēcpusdienā. līdz pulkstens sešiem vakarā, un viņi domās par līdzsvaru likumdošanā, domās par politiskiem stimuliem un tā tālāk. Šie jautājumi ir ļoti būtiski. Es vēlējos norādīt eh, to arī visiem deputātiem, ne tikai koordinatoriem. Eh, liels paldies visiem, kas eh, ieradās, un priekšēdētājs saka paldies arī tūkiem.